Bien, mes chers collègues, je vous invite à regagner votre. Dārgie kolēģi, es jūs aicinu atgriezties savās vietās. Mums ir ārkārtīgi piepildīta darba kārtība. Un es gribēju jums atgādināt, ka šodien ir paredzēta jautājumu un atbilžu sesija ar komisijas pārstāvjiem kopējās komitejas, um, san, ar uh, ekonomikas un budžeta komiteju sanāksmē. Es te nevarēšu būt uh, pēcpusdienā un aicināšu Gajēra kungu mani aizstāt, kā arī Goķērī kungu. Dārgie kolēģi, atsāksim darbu. Un es uh, gribēju jums darīt uh, zināmus lēmumus, ko pieņēmām koordinātoru sanāksmē. Vispirms mēs lēmām nesagatavot atzinumu par eh, padomes lēmumu, saskaņā ar kuru tiek eh, izveidota nodarbinātības komiteja un atsaukts lēmums par sociālās aizsardzības eh, komitejas izveidi, īstenojot Eiropas progresu 19.13 ziņojumu par attīstību, Gērensa kunga ziņojums, atzinumu par priekšlikumu regulai, par in, jaunatnes uh, nodarbinātības iniciatīvu. Uh, Tātad, uh, balstoties uz reglamentu 53. punktu, uh, Šo atzinumu gatavos LDE grupa. Tālāk Eiropas struktūras loma veselīgu attīstības vadlīniju strādāšanā. Par šo ziņojumu gādās ETP grupa un uh, referenta vārdu uzzināsim tuvākajās dienās. Uh, 11. februāra koordinātoru sanāksmē mēs runājām par semināru Kalē, kas notiks 31. martā, un apstiprinājām arī vadītāju, pieaicināto runātāju sarakstu, un es aicinātu par to grupas padomāt, runājot par mūsu misiju Ukrainā un to, kurš 17. un 18. martā uzstāsies. Te mēs grupā iekļāvām trīs ETP deputātus, S&D deputātus, divus un viens no FDD grupas. Papildus tam ir plānotas kopīgās uzklausīšanas, kas uh, notiks sēde grupas eh, sanāksmē par drošību un ār, aizsardzības politiku 21. janvārī, tas jau ir noticis, ir sanāksme arī Ekon komitejā par strateģisko investīciju fondu. Šī uzklausīšana notiks eh, nākamā pirmdien, 2. martā. vēl ir paredzēta budžeta un budžeta kontrolas eh, komitejas uzklausīšana 5. maijā par pašu resursiem. Un citas uzklausīšanas notiks 2015. gada gaitā, tajā starpā uzklausīšana par maksājumu ciklu un Eiropas budžetu, kā arī uh, avansu maksājumiem un tur mēs vēlamies saprast, kā šī maksājuma ķēde veidojas un kādas ir procedūras. Drīz mēs noteiksim arī šīs uzklausīšanas datumus. Runājot par MVU un citām lietām, te ir nepieciešams domāt par to, kā īstenot kredītprogrammu 2015. gadam, bet uh, Gribēju jūs informēt, ka šī uzklausīšana notiks 2016. gada sākumā. Koordinātora sanāksmi kalendārs 2015. Eh, gada pirmajam pusgadam ir apstiprināts, tāpat arī kalendārs dažādām budžeta apstiprināšanas eh, fāzēm 2016. gadam un kas attiecas uz 2016. gadu koordinātori apstiprināja arī Fernandesa kunga piedāvātos priekšlikums runājot par daudzgadu finanšu plāna pārskatīšanu, vidusposmu pārskatīšanu 2014 līdz 2020 gadam. Mēs gatavosim ziņojumu par uh, šī mehānisma uh, apstiprināšanu. Un politiskais vēstījums tiks, notiks pēc koriģējošā budžeta apstiprināšanas daba numur viens. Runājot par investīciju plānu, koordinātori apstiprināja kalendāru dažādām sanāksmēm kalendārs tika sagatavots kopīgi ar komi ekonu komiteju, un tas ir ārkārtīgi bulīvi piepildīts un ļoti saspringts kalendārs. Runājot par maksājumiem, koordinātori lēma veidot ad hoc grupu, lai sagatavotu un apsprietu, apspriestu budžeta izpeldes um, apstiprināšanas uh, kalendāru neapmaksātajiem maksājumiem 2014., 2015., 2016. gadam, un tur piedalīšos arī es. 23. februāra sanāksmē uh, notika Eiropas parlamentu nedēļa, koordinators bija uh, Josip komitejas priekšsādātājs, tālāk to vadīs ekon un nodarbinātības komitejas eh, priekšsādātāji. Un es nezinu, kā jūs eh, to vērtējat, bet eh, man šķiet, ka ir ārkārtīgi svārīgi, lai mēs turpinātu šo sadarbību ar nacionālajiem parlamentiem. Es domāju, ka te vēl ir diezgan daudz dažādu iespēju. Par minisesijām mums notika diskusijas, un mēs paudām vēlmi, lai balsojumi notiek šeit minisesijās Briselē, jo ir vairāki balsojumi, kuriem ir jānotiek eh, bez liekas kavēšanās, un tāpēc mēs prasījām koordinatoriem pastāstīt to savās attiecīgajās grupās, uh, Un um, no šī brīža tas notiks uh, šajās mazajās sesijās Briselē, jo pretējā gadījumā mēs zaudēsim laiku un grupas tiks apsūdzētas uh, par inertumu šajā laikā. Lūk, tā ir tā informācija, par ko es gribēju jūs informēt uh, sanāksmes sākumā. Jūs esat saņēmuši 5. februāra sanāksmes protokolu vai kādam ir iebildumi? Uh, neredzu, līdz ar to protokols uh, ir apstiprināts. Tagad pāriesim pie 4. punkta darba kārtībā. Gribēju atgādināt, ka balstoties uz reglamenta 59. punktu, parlaments balso par uh, leģislatīvo rezolūciju kopumu, kurās ietilps tikai deklarācija, norādot, ka parlaments apstiprina leģislatīvo aktu, to noraida vai iesniedz grozījumus. Grozījuma iesniegšanas termiņš ir 11. mārts, un es uh, gribēju atgādināt, ka parlamenta 19. 19. A punkts norzi, norāda, ka um, re, referentiem ir jāiesūta grozījumi attiecībā uz regulām, un te došu vārdu Tomā kundzē, kura ir referente ziņojumam, apstiprināšanas ziņojumam. Paldies, priekšsēdētāji, patiešām mēs uh, esam referenti kopā ar Ābrehta kungu, bet, diemžēl, viņš nevarēja būt uh, mūsu vidū šorīt no rīta. Bet mēs, pilnī, mēs esam pilnīgi vienisprātis. Es jums atgādināšu nedaudz kontekstu. Pēc tam, kad uh, daudzgad finanšu schēma tika apstiprināta ar lielu kavēšanos, tāpat arī dažādi tiesību akti, 2014. gadā nevarēja apstiprināt lielu skaist, skaitu programmu, un līdz ar to mēs nevarējām pavirzīties priekšu, lai varētu izmantot uh, piešķīrumu procedūru, ko paredz uh, 13. pants reglamentā, tāpēc ir nepieciešams um, grozīt uh, saistību griestus, balstoties uz 19. pantu daudzgadu finanšu schēmā, jo daudz līdzekļu, no, daudz līdzekļu no 2014. gada ir pārcelti uz vēlākajiem gadiem. Finanšu regulas 13. Uh, pāns paredz, ka uh, Tad, ja daudzgadu finanšu schēmā grozījumi nav nepieciešami, jo saistību apropriācijas, pateicoties elastības iespējai, kas paredzēta finanšu regulā, ir izmantota un līdzekļi ir pārskaitīti, jo tie nav pilnībā apgūti, kā to paredz programma, tad mums ir pienākums prasīt finanš, daudzgada finanšu schēmas eh, pārskatīšanu. Te iet runa par tī tādu tehnisku pārskatīšanu. Mēs eh, nerunājam par daudzgada finanšu schēmas eh, pārskatīšanu tādā pēcvēlēšanu kontekstā par labu vienam vai otram, bet minēšu varbūt dažus elementus. Šī pārskatīšana attiecās uz visiem fondiem, lauku attīstības fondi, jūrniecības un uh, zīvniecības fonds, migrācijas un um, integrācijas fonds, jaunatnes garantija. Tas attiecās uz visiem fondiem un uz visām dalību valstīm. Nav nevienas pašas dalību valsts, kur neskartu šī tehniskā pārskatīšana. Un um, šeit, šajā darbā mums palīdz arī komisija. Uh, gribēju teikt, ka tas attiecas uz 50% visu līdzekļu, tā tāda tiešām ļoti būtiska pārskatīšana. Un es gribēju pastāstīt, ka kopš pēdējās tikšanās ar padomi, padome ir pieņēmusi vispārējo nostāju, un padome vienprātīgi ir prasījuši šo pārskatīšanu ECOFIN februārī piekrita pārskatīšanas pamatprincipiem. Uh, un komisija nākusi klajā ar divām deklarācijām. Turklāt piecas dalību valstis ir sagatavojuši savu deklarāciju, kas pavada šo rezolūciju. Tajā tiek prasīts izmantot visus elastības instrumentus, tajā skaitā arī globālās rezerves maksājumiem, kas ļautu izmantot neizlietotos līdzekļus uh, Un eh, tad ir arī komisijas eh, deklarācija par situāciju līdz gada beigām un uh, plānošanu 2014. 2020. gadam. Deklarācija, ko sagatavojusi Grieķija, Rumānija, Spānija un citas valstis, eh, prasa komisijai tuvāko trīs gadu laikā izmantot visas elastības instrumentus un uh, prasa uh, lai komisija grozītu šo instrumentu izmantošanas nosacījumus, ja situācija to prasīs. Ja mums uh, izdosies, uh, mēs labprāt gribētu darboties ātrāk nekā piedāvātais kalendārs, bet ņemot vērā to, ka budžeta komiteja ir piedāvājusi savu balsošanas kalendāru. Es domāju, ka arī šī komiteja tam var piekrist. Nu, tas arī viss priekšstādātāji. Tomā kundze, es gribēju precizēt, ka 11. martā ir grozījums, eh, termiņš grozījumu iesniegšanai. 1. aprīlī mēs eh, runāsim par grozījumiem un balsosim. Uh, ja tādi būs, un plenāra sesijā es teiktu, ka tā varētu būt uh, minisesija, ja tāda iespēja būs. Vai kāds vēlētos izteikties? Neviens? Labi, tad pāriesim pie piektā punkta. Došu vārdu Kristus kungam par globalizācijas pielāgošanas panta izmantošanu Grieķijām. Atika Broadcasting. Paldies, priekšsēdētāji! Es domāju, ka mums vajadzētu atbalstīt Grieķijas iniciatīvu un Eiropas komisijas eh, iniciatīvu. Priekšsādātājs pārtrauc, saka vienu mirklīti. Liels paldies, priekšsādātāji. Es eh, pieteicos izteikties, bet laikam jūs mani neredzējāt. Es eh, gribēju izteikties par ziņojumu, par kuru tikko dzirdējām. Es, protams, par to ļoti pateicos, bet man ir viens jautājums, vai mums saistībā ar uh, līdzekļu pārcelšanu nevajadzētu uh, atcerēties to, ka pirms neilga laika mēs runājām par to, ka ir liels, daudz nes, liels daudzums nesamaksātu rēķinu, neizlietot nes, nesamaksāto saistību, un varbūt, ja mēs pārceļam līdzekļus, es baidos, ka gada beigās mums būs ne tikai tādas pašas problēmas ar nesamaksātajiem rēķiniem, bet vēl lielākas. Un es uh, negribētu ieslīgt uh, detaļu apspriešanā un aprakstīt to kā tīri tehnisku procesu, bet varbūt mums tiešām vajadzētu padomāt, eh, kāda tam ir saikne ar mūsu problēmu saistībā ar neapmaksātajiem rēķiniem. Jā, jā, mums ir darba grupa, kura strādā ar komisiju un padomi un domā risinājumu nesamaksāto rēķinu problēmai, un eh, tas eh, tam ir paredzētas dažādas darbības komisijas plānā. Tomā kundze, es gribēju atgriezties pie tā, ko kolēģis sacīja, un es tam piekrītu. Pagaidām komisija nav plānojusi pārcelt maksājumu apropriācijas, jo ir zināms ritms šo saistību apmaksai, bet atsaucoties uz jūsu sacīto, patiešām. Uh, šim gadam un nākamajiem trim gadiem šis sloks mazināsies. Pilnīgi pretēji mēs uh, riskējam, ka veidosies uh, tāda šaurā vieta 2017. un 2018. gadā. Labi, jebkurā gadījumā labākais veids, kā mazināt plājas starp maksājumiem un saistībām, ir raudzīties, kas notiks 2014. Eh, gadā, jo ir 20 miljārdi eiro, kas nav izlietoti, un tas būtu labākais veids, kā aizlāpīt eh, šo robu un veikt maksājumus. Bet eh, galu galā tas viss uzkrāsies, un es domāju, ka mums būs par to jādomā vēlāk. Tāpēc ir nepieciešams maksājuma saistību likvidēšanas plāns. Ir tīpaši attiec, un, piemēram, attiecībā uz jauniešu garantiju schēmu padome ir lēmus, ka process ir jāpātrina, tāpēc uh, mums uh, tas ir jāņem vērā. Labi, runājot par politisko vēstījumu, ir skaidrs, ka budžeta grozījumos viens, ne divi, labo sevi priekšsādātājs, būs visas iespējas sniegt vajadzīgo politisko vēstījumu. Kristus kungs, tagad vārds jums. Paldies, priekšsādātāji! Un kā jau es teicu, tā ir Grieķijas un Eiropas komisijas iniciatīva, un manuprāt, to vajadzētu atbalstīt. Pastāstīšu arī kāpēc. Grieķija šobrīd piedzīvo ļoti smagu krīzi un no tās cieš arī patērētāji, cieš uh, reklāmas nozare. 908 personas, kas strādā sabiedriskās apraides organizācijās Atikas, Pīreju un Atēnu reģionā. Un pašlaik no tā ļoti cieši reklāmas e, ieņēmumu šobrīd e, vairs sasniedz tikai 30% no 2007. gada līmeņa. Toreiz e, šiem ieņēmumiem bija tendence pieaugt, varbūt, ka tas arī nebija pareizi, līdz ar to mm, ieguv patērētāji, bet šobrīd situācija ir tāda, ka tirzniecības bilance uh, ir vērojams milzīgs deficīts, un Grieķija vairs, Grieķijas organizācijas vairs nespēja sekt savas vajadzības, bija spiestas aizņemties kredītus, lai bilances būtu pozitīvas, un galu galā mums ir jāspēj pielāgoties globalizācijas apstākļiem. Uh, Tomēr 2008. gadā situācija bija tāda, ka televīzijas un uh, rādio darbinieki masveidā zaudēja darbu, viņi bija jāatbalsta. Tas prasīja vairāk nekā 5 miljonus eiro, un es domāju, ka viņus vajadzētu atbalstīt, lai rastu iespēju viņiem atgriezties savā profesijā. Protams, ka tas būs grūti. Mēs varētu pārņemt 60% šo izmaksu, pārējo pārņemtu Grieķijas valsts. Un es uzskatu, ka ņemot vērā problēmas, ko rada globalizācija, un ņemot vērā Grieķijas ekonomikas grūtības, šo priekšlikumu vajadzētu atbalstīt. Paldies, eh, Kircas eh, kungs, eh, raugos, vai kāds vēlas izteikties? Neviens. Labi, tad dosim vārdu Kristoforu kungam par Eiropas globalizācijas pielāgošanas fonda izmantošanu Grieķijā Ātikā. Paldies priekšsādātājiem! Mēs piedāvājam izmantot Eiropas globalizācijas pielāgošanās fonda līdzekļus jo eh, mēs runājam te par vairāk nekā 700 eh, da, cilvēkiem. Pēc komisijas izmeklēšanas eh, ir skaidrs, ka ir izpildīti visi priekšnosacījumi, lai šeit varētu izmantot EGF e līdzekļus. Kā jau teicu, tiks sekti izdevumi saistībā ar 750 personāla darbiniekiem, kas pārstāv 30 uzņēmumus. Tie ir vairāk nekā 6 miljoni eiro, un EGF uh, sēdz 60% izdevumu. Pārējo apmaksās Grieķijas valdība. Mērķis ir šajos sarežģītajos apstākļos palīdzēt attiecīgajiem darba ņēmējiem atgriezties darba tirgu. Šī situācija veidojusies problēmām, pateicoties problēmām, ko rada globalizācija un Grieķijas ekonomiskā krīze. Jūs taču zināt, ka pēdējo gadu laikā Grieķijā situācija ir dramatiski pasliktinājusies, ir milzīgs bezdarbs, kurš aizvien pieauga un eh, daudzi cilvēki ieslīgst nabadzībā. Ir vērojamas arī patēriņa samazināšanās tendences. Mūsu pilsoņi ļoti bieži vairs nevar atļauties pirmās nepieciešamības preces, un ļoti bieži tas noved pie fizisku personu un uzņēmumu maksāt nespējas. Daudzi vairs nespēja gūt eh, pienā, pienācīgus ieņēmumus. Un mēs redzam, ka samazinās attiecīgi arī reklāmu apjoms. Un vēl es gribēju pilnībā piekrist tam, ko teica Kīrcas kungs. Grieķijas valsts saistības protams, eh, tiek pildītas. Te es domāju diskriminācijas aizliegumu, pielāgošanos Eiropas uh, Savienības tiesību aktiem, labāku Eiropas eh, fondu izmantojumu un tam līdzīgi. Visi šie jautājumi ir precīzi izpētīti, un komisija ir nonākusi pie secinājuma, ka visi priekšnoteikumi ir izpildīti, šis pieteikums ir pamatots, un uh, augstāk minēto iemeslu dēļ es aicinātu jūs to atbalstīt. Paldies! Vai kāds vēlas izteikties par Kristoforu kunga ziņojumu? Labi, tad pārējām pie Eiropas eh, globalizācijas eh, fonda līdzekļu izmantošanu Lufthansa tehnika un vārds Viktoram Negresko. Autoritācīlē ir labi. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies. 2014. gads septembris un kopējais budžets ir pārsniedz 4 miljonus. 2 miljoni 500 tūkstoši ir ir ieguldījums, kas aizvieto vienu miljonu, tad ir vairāk kā simts cilvēku, kas ir palikuši bez darba, un viņus varētu izmantot uh, citā nozare. Darbinieku skaits, uh, kurus varētu atbalstīt ar fondu, mums ir zināms, bet uh, Neraugoties uz to visu, īrija tomēr izmantoja ārējo apstākļu klauzulu, un tas viss negatīvi ir ietekmējis nodarbinātības lokālo tirgu, kā arī vietējo tautsemniecību. Īrijas iestādes ir piedāvājuši jau pakalpojumu sniegšanu tiem darbiniekiem, kas ir zaudējuši darba vai drīzumā zaudēs, un šai ziņā komisija teikusi, ka visi nosacījumi ir izpildīti, ir iespēja nodrošināt pie, piekļuvi mm, EGF fondam, un Tāpēc es uzskatu, ka mēs varētu tiešām atbalstīt šo prasību, lai ļautu visiem šiem cilvēkiem integrēties atkal tirgu. Mēs nedrīkstam aizmirst par šo jomu. Tas ir uzturēšanas pakalpojumi līdzsabiedrībām, un šie te darbi tiek dekolokalizēti prom no Eiropas uz trešajām valstīm aizvien vairāk. Un no 15. marta būs budžeta komitejā jābalso. 23. martā vēl cits balsojums. Paldies! Vai kāds grib izteikties? Dziprēkungs, lūdzu. Informācijas jautājums priekšsada. Ja es, ja es labi sapratu Negresku teikto, šeit ir 500 cilvēki, par kuriem ir runa, un šeit ir vēlēšanās atbalstīt viņus no globalizācijas fonda ļoti bieži tiek izmantota šī atruna. Es negribu kritizēt, es vienkārši gribēju uzdot šo jautājumu, vai vēl ir iespējams izmantot arī daudzos citos gadījumos šādas te atkāps, uh, ja tas ir tāds uh, vienīgais gadījums, cik bieži to var izmantot komisija, varbūt varētu atbildēt uz šo jautājumu. Paradīkums. Jā, pirmā reize šajā gadā ir šāda situācija, pirmo reizi šogad, bet iepriekšējos gados droši vien precedenti ir bijuši. Labi, vai tā atbilde ir apmierinoša? Kāpēc 500? Cits jautājums. Negresko kungs. Šajā ziņojumā mēs gribētu pasvītrot, ka šādi gadījumi nenotiek pārāk bieži un mēs varētu piedāvāt komisijai ņemt vērā to faktu, eh, ka šeit vajadzētu šādiem atkāpes gadījumiem noteikti ļoti skaidrs termiņš un nosacījums. Paldies, vai vēl ir kādi citi jautājumi? Nē, tādā gadījumā mēs varam pāriet pie balsošanas. Un es gribētu jums pateikt, ka mums ir par pārnesumiem, par transferiem jābalso, un tas ir elektroniski. Un es aicinātu izņemt kartiņas un ievietot attiecīgi. Un sākam arī balsošanas eh, seansu. Ah, oui, je vous en prie. Sì, grazie Presidente. Volevo chiedere se fosse possibile aspettare fino alle 10 e mezza. Oh, Dies, vai mēs nevarētu pagaidīt līdz 10.30, jo 10.30 bija paredzēta balsošana. Droši vien citi kolēģi ir aizņemti citās komitejās, vai mēs nevarētu pagaidīt 5 minūtes, lai kolēģi varētu salasīties kopā un tad mēs varētu visu balsot. Jā. Ja. bet īsnībā jau ir 10 un 27, 28 minūtes. Tāpēc arī varam nedaudz pagaidīt. Bet eh, tagad mums vajadzētu lēmt par vadlīnijām 2016. gada budžetā trešā sādaļa. Šeit eh, referents ir Jose Fernandes. Donc, il pourrait peut-être... Un varētu vēl atgādināt jums, ka 10.30. Un es gribētu jums atgādināt principu, kas ir šī ziņojuma pamatā. Et vous avez deux minutes pour faire cela, monsieur Fernandez. Divas minūtes jums, Fernandes kungs, lai pastāstītu par šo. Ne, četras minūtes dosim jums, Fernandes kungs, lai pastāstītu par principiem šajā ziņojumā. Fernandes, vous avez la parole. Fernandes kungs, jums ir vārds. Vot, peut-être pour nous rappeler. Eh, pirms balsošanas jūs varētu mums atgādināt šī ziņojuma kontekstu. Paldies, priekšsēdētāji. Es eh, pat gribu pateikties eh, visām grupām par grozījumiem, kas ir iesniegti. Gribētu pateikties arī visām grupām par sadarbību. Un tagad pāriešu uz portugāļu valodu. Šis ziņojums tiešām ir bagātinājies no šīs sadarbības gaisotnes, ir arī kompromisi. Uh, Šeit vēlēšanās eh, nav bijusi modificēt ziņojumu struktūru, bet eh, iegūt lielāko konsensu, lielāko iespējamo atbalstu priekšlikumiem. Tāpēc vēlreiz gribētu pateikties ēnu referentiem, kas lieliski pastrādājuši, nodrošinot, lai šīs vadlīnijas nonāktu līdz šajā dokumentā esošajai kondīcijai. Šeit ir pietiekama elastība. Un mēs nevaram visus saņemt un iegūt visu to, to ko mēs gribam. Mēs strādājam pēc konsensa principu, un šis konsensa Eiropas parlamenta ietvarā ir ļoti svarīgs. Un tāpēc eh, šeit ir kompromiss, un mēs varētu to labi atbalstīt, arī komisija varētu to atbalstīt. Es ceru, ka komisija dzirdēs mūsu vēstījumu Viņiem ir jāsaprot mūsu bāžas, mūsu prioritāros jautājumus. Un tad, kad mēs e, maijā pazīstināsim ar ziņojumu projektu, e, mēs varēsim labāk konstatēt, vai vadlīnijām bija jēga, vai tās ir iedarbīgas, bet e, pagaidām es domāju, ka tā ir laba bāze turpmākajiem darbiem maksājumu plānā ieskatoties un arī runāt par nepieciešamību peldīt saistības, jo īpaši DFS sakarā mēs ļoti ceram, ka būs atrisināt šie jautājumi, un 2016. gads būs tas gads, kad visas programmas tiešām pilnā spārā tiks īstenotas no sākuma līdz beigām. Un mēs gribam, uh, lai izpildītu izpildes eh, līmenis būs tieši tā, būtu tieši tāds, kā paredzēts daudzgada finansu schēmā. Un vēl gribētu atgādināt, ka padome arī atbildēs, eh, pagaidām ir tikai deklarācijas par izaugsmu, par darba vietām, un ļoti ceram, ka padomi tagad arī rīkosies un piešķirs arī finansiālos resursus, kas ir nepieciešami, lai mēs varētu izpildīt savas saistības DFS ietverā. Uh, Tāpēc es ļoti ceru, ka uh, tā sadarbība, izstrādājot vadlīnijas, arī turpināsies reālā plāksnē, un es esmu pārliecināts, ka šāda sadarbība arī būs turpmāk. Budžetiem ir tāda iezīme, eh, ka mēs eh, parasti esam diezgan vienoti, ļoti vienoti šajā komitejā Un šāda vienotība arī ļauj mums virzīties uz priekšu. Cerams, ka mēs varēsim ar, arī apmierināt cilvēku vēlēšanās, investīciju, izaugsmes, darba vietu nodrošināšanas ziņā. Un tāpēc arī šīs vadlīnijas - darba vietas, uzņēmumi, uzņēmēja darbība, tie ir tie akcenti, un mēs ļoti ceram, ka tas novadīs pie vajadzīgās izaugsmes. Paldies referentu kungam, saka priekšsēdētājs. Tagad jau ir 10, 30. Un tagad mēs varam sākt balsošanu. Vispirms. Man nav līdzkārtiņa, saka deputāts Melo. Labi, pieskaitīsim klāt bez kartiņas. Tagad e, paudīsim savu viedokli par vadlīnijām 2014. gada budžetam trešā, e, trešā sekcija. Tātad 16. E, ir atsaukti, 18. ir mutiskais. Šeit, šeit ir vārdi Sustainable Inclusive graus pievienoti klāt Inzi European Union. Vai Quels sont ceux qui sont favorables à cette... Vai, kas atbalsta šo 18. grozījumu? Paldies. Noliec, kas pret atturas? Pieņemts. Tālāk, kompromiss A. Kas par? Kas pret? Neviena. Nav neviens, kas atturas. Divi atturas. Tātad šis kompromiss A ir apstiprināts. Pirmais paragrāfs 26. Kas par? Kas pret? Paldies. Kas atturas? Noraidīts. Grozījums 27. Kas par? Paldies. Kas pret? Atturas noraidīts. 28. no referenta, kas par? Pret. Atturs. Noraidīts. Kompromiss B pie otrā paragrāfa. Kas par? Paldies. Kas pret? Atturs B kompromiss ir pieņemts. Grozījums 36. pie 2a, kuru referenci neatbalsta. Kas par? Elektroniski pārbaudīsim, sāka balsot. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Grozījums 35. ir noraidīts 14 cilvēkiem balsojot pret C kompromiss. Referents atbalsta attiecībā uz trešo paragrafu. Tas ir kas par? Paldies. Kas, kas pret? Atturas. Pieņemts. 3, 3a paragrāfs 41. Eh, referents neatbalsta. Kas par? Pret. Paldies. Atturas. Noraidīts kompromiss D attiecībā uz 4. punktu. Eh, atbalsta referents. Kas par? Ne, neatbalsta. Kas pret? Atturs B kompromiss ir pieņemts. 50 pie 5 neatbalsta referents, kas par elektroniski pārbaudīsim. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 5. paragrāfs 51. grozījums eh, atbalsta referents, kas par, kas pret, atturs pieņemts 52. kas par, referents atbalsta, kas pret, atturas pieņemts. No 53. 53. ar mūtisko grozījumu, ko formulējas referents. evasion. Sestais B punkts atgādina, ka tā, nodokļu krā, krāpšana negatīvi ietekmē dalībvalstu ekonomikas un arī Eiropas Savienības budžetu atzīmē, ka jebkura krāpšanās ar PVN, kā piemēram karuseļu krāpšana, tiešā veidā ietekmē Eiropas Savienības ienākumus un lūdzu, lai komisija stiprina Eiropas Savienības programmas, kas papildina dalību valstu rīcību šajā jomā. Atbalsta referents. Kas par? Paldies, kas pret atturs pieņemts. 5a gru, paragrāfs, 54. grozījums, at, neatbalsta referents, kas par pret atturas noraidīts. 5a paragrāfs, 55. grozījums, atbalsta referents, kas par pret atturas noraidīts. Sestais E kompromiss referents atbalsta. Kas par? Paldies. Atturas. Kas pret? Atturas. Kompromiss E ir pieņemts. Attiecībā uz paragrāfu 6a jaunais kompromiss F atbalsta referents, kas par? pret, atturs, kompromiss F ir pieņemts. Attiecībā 7. paragrāfa kompromiss G, atbalsta referents, kas par, pret, atturs, kompromiss G ir pieņemts. Tālāk attiecībā uz paragrāfu 7a. 72. grozījums neatbalsta referents, kas par pret, atturas, noraidīts. 74. grozījums referents neatbalsta, kas par pret atturas noraidīts attiecībā 7a atsaukts 75. tālāk 7a arī jauns grozījums, 78. grozījums, referents neatbalsta, kas par pret atturs redīts. Tālāk esoties paragrāfs kompromis H, referents atbalsta, kas par pret atturs kompromis H ir pieņemts attiecībā uz 8a paragrāfu, 85. referents neatbalsta, kas par, kas pret, atturs, noraidīts, attiecībā uz 9. paragrāfu kompromiss I, atbalsta referents, kas par, pret, atturs, pieņemts, attiecībā uz 10. paragrāfu, 96. kas par? Pret? Kas atturs? Ne 93. 93. bet ko es teicu, saka priekšsēdētājs? Nu, tagad 93. tas bija apstiprināts. 93. tas bija. Uh, tālāk 13. Uh, kas par? Pret? Apturs? J kompromiss tas bija pieņemts. Attiecībā uz 12. paragrāfu 97. Ne, neatbalsta, kas par? Pret? Atturas? Noraidīts? 99. neatbalsta referents, kas par? Pret? Atturas? Pieņemts? Tātad 13. paragrāfs 99. kas par, kas pret noraidīts. Simtais grozījums atbalsta referents, kas par, pret, atturs, pieņemts. 101. atbalsta referents, kas par, pret, atturs, pieņemts. 13. A jaunais kompromiss K atbalsta referents, kas par, pret, atturs. Kā kompromiss ir pieņemts? Attiecībā uz 14. paragrāfu 103. referents neatbalsta, kas par pret atturs. Noraidīts 104. neatbalsta referents, kas par pret atturs. Noraidīts 105. neatbalsta referents, kas par pret pret atturs pieņemts. 106. neatbalsta referents, kas par pret atturs noraidīts. 14a, 107. atbalsta referents, kas par pret atbalsta um, pieņemts. 14a paragrāfs Nē, tas jau ir ietverts kompromisā F. Tālāk, tas pats, kas 109. Tālāk paragrāfs 8a, saka priekšsēdētājs. Mēs pārējām pie 15. 110. grozījums atbalsta referents. Kas pār? Pret. Elektroniski pārbaudīsim 110. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Šis eh, grozījums 110. ir pieņemts, 111. referents neatbalsta. Kas pār? Pret. Atturas. Noraidīts. 112. atbalsta referents. Kas pār? Pret. Atturs pieņemts. 113. Eh, referents neatbalsta, kas par, pret, atturs, noraidīts. 114. Eh, referents neatbalsta, kas par, pret, atturs, noraidīts. 115. Eh, referents neatbalsta, kas par, pret, atturs, noraidīts Noraidīts. 16. paragrāfs, 116. grozījums, e, referents neatbalsta, kas par, kas pret. Atturis. Noraidīts. 117. grozījums. Došu vārdu referentam, lai skaidrotu mutisko grozījumu. Paldies, priekšsēdētāji. Tas ir tehnisks grozījums, lai aizvietotu post-electoral MF review ar revision. Ar. View and revision. Tā tad vārds and ir parādījies. Tas eh, ir tiek atbalstīts no referenta puses, kas par? Pret. Kas atturas ir pieņemts. 118. referents neatbalsta. Kas par? Kas pret? Atturs Noraidīts. 119. referents neatbalsta, kas par? Pret. Atturs. Noraidīts. Referents neatbalsta, kas par? Pret. Atturs. Pārbaudīsim elektroniski. 120. grozījums elektronisks balsojums. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. noraidīts. Tas bija 120. Tālāk 18. paragrāfs L kompromiss, kas par, kas pret, atturas. L kompromiss ir pieņemts. Tālāk pāriem pie apsvērumiem. Apsvērums A, pirmais grozījums, neatbalsta referents, kas par, pret, atturs noraidīts. Otrais grozījums. Neatbalsts grozījums, kas pār uh, pret atturs noraidīts. Trešais grozījums. Atbalsta referents, kas pār pret atturs pieņemts apsvērums eh, lielais A mazais A, ceturtais eh, grozījums referencē atbalsts, kas par, kas pret. Atturs. Grozījums ir noraidīts, piektais grozījums. Referents to neatbalsta, kas par, pret. Atturs. Noraidīts sestais grozījums, referents neatbalsta, kas par, pret apturs noraidīts. Septītais grozījums. Neatbalsta referents. Kas par? Pret. Atturs. Noraidīts. Astotais grozījums. Kas ir ietverts septītajā grozījumā? Par septīto nebalsojām. Tātad devītais grozījums. Referents to atbalsta, kas par? Pret. Atturs. Pieņemts. Tālāk desmitais grozījums, kas ir ietverts F kompromisā. Tālāk C, C 11. kas par, pret, atturs, redīts. 12. grozījums referents atbalsta, kas par pret atturas pieņemts. 13. grozījums referents to atbalsta, kas par pret atturas. Šis grozījums ir pieņemts. 14. grozījums, referents to neatbalsta, kas par 14. Neatbalsta. Kas par? Elektroniski balsosim, lūdzu, sākam balsot. Beidzam balsot. Grozījums ir pieņemts 20 pār 13 pret. 15. grozījums referents to neatbalsta, kas par pret atturas noraidīts. Un par visu tekstu kopumā ar grozījumiem. Balsosim personāla balsojuma formā, sākam balsot. Beidzam balsot. teksts ir pieņēmis 27 pār 5 pret, un viens ir atturējies. Kolēģis, kuram kartiņa nebija līdz, ir devies jau prom, laikam meklēt savu kartīti. Mēs sveicam referentu, un tagad pārējie pie mobilizācijas, globalizācijas fonda balsojumu, un tā kā. Ka Mums nav bijusi šī re, ziņojuma prezentācija. Ārkārtas gadījumā es došu vārdu referentam sintētiski ļoti īsi izskaidrot būtību, jo mēs jau tuvojamies pulkstens 11.30. Plenkoviča kungs. Tātad runās par Duferko NLMK. Paldies, priekšsādātāji. Pavisam īsi. Šeit ir runa par piekto ziņojumu, kas attiecas uz Eiropas globalizācijas fondu tērauda sektorā, kā jau jūs tikko pieminējāt. Un te mēs runājam par NLMK sabiedrību, priekšlikumu Beļģijas iestādes iesniedz 2013. gadā, notika paredzētā procedūra sadarbojoties parlamentam un komisijai. Un tā kā bija nepieciešams procedūru ne, nedaudz pātrināt, jo ir runa par EGF līdzekļiem, Un te ir runa par um, 981 tūkstoti uh, eiro, lai risinātu problēmas, kas saistās ar bezdarbu un nodarbinātību šajā NO reģionā Beļži, Beļģijā, kur cilvēki ir bez darba, un tāpēc es uh, aicinātu NO stilu atbalstīt. Labi, pārējiem pie balsojuma. Trešais punkts, uh, pirmais grozījums par pret atturas pieņemts. Otrais grozījums referents neatbalsta par pret. Balsosim elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. grozījums noraidīts. Trešais grozījums ar mutisku referenta grozījumu, kurš uh, ierosina aizsāt uh, tekstu uzsver nepieciešamību pēc efektīvas un koordinētas pieejas savienības līmenī, lai apkarotu bezdarbu tērauda nozarē. Uh, referents atbalsta par, pret, atturas, grozījums pieņemts Desmitais A punkts, ceturtais grozījums, tas ir aptvērts, piektais grozījums, divpadsmitais punkts, referents atbalsts par, pret, atturas, pieņemts. 12. A punkts, 6. grozījums, referents atbalsta par, pret, atturas, pieņemts. 12. B ir aptverts. Astotais grozījums par 12. C par pret atturas pieņemts. 14. A punkts 9. grozījums ar referenta mutisko grozījumu, kas iekļauj tekstu atzīst, ka vairāk nekā puse aplēsto izmaksu tiks izlietotas uh, atkārtu jaunas nodarbinātības pakalpojumiem, proti atbalstot, vadot un integrējot ar pret aktoras grozījums pieņemts. Un par grozīto tekstu balsosim personāla balsojumā, sākam balsot. Beidzam balsot. 30 pār, 2 pret, neviens nav atturējies, ziņojums ir pieņemts. Pāriesim pie balsojuma par EGF fonda izmantojumu Saint-Gobain Securite uzņēmumā Bēļģijā. Došu vārdu Nīrijādas kundzei. kas attiecas uz šo jautājumu. Iepriekš es gatavoju tehnisku ziņojumu par EGF fondu, kuru atbalstīja liels vairākums, tajā skaitā arī šī komiteja, proti to, ka mēs esam sasnieguši 200 tūkstošu robežu un mums ir jāatbalsta arī nelielu uzņēmumu, tāpēc es šeit bija 300, runa par 357 cilvēkiem, bija ļoti ilgas kavēšanās, mēs atsaucāmies uz ārkārtas apstākļiem, un šis ir EGF eh, ziņu, pēdējais EGF ziņojums, kurš um, tiek skatīts vēl saskaņā ar veco regulu. Tas būtībā arī viss. Paldies! Paradīkungs! Uh, eh, tātad šeit nu, šis arī ir viens eh, izņēmums, ja? mazāk par 500 cilvēkiem. Labi, pāriesim pie balsojuma. Pirmais grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Pirmais A punkts, balsojums divās daļās. Pirmā daļa, referents atbalsta par, pret, atturas, pirmā daļa apstiprināta, otrā daļa Referents neatbalsta par. Pret. Balsosim elektroniski. Putain ouvert. Sākam balsot. Beidzam balsot. Grozījums pieņemts 17 pār, 13 pret, 3 atturējušies. Piektais grozījums, um, referents neatbalsta par pret, atturas, pieņemts. Sastais grozījums, piektais punkts, uh, referents neatbalsta par. Paceliet rokas, kas ir pret. Atturas, pieņemts. Sastais punkts, septītais grozījums, uh, referents neatbalsta par. Pret Balsosim elektroniski. Septītais grozījums, pilnīgi pareizi. Atvainojieties, nepareizi izteicos. Septītais grozījums, sastais punkts. Uh, referents atbalsta. Sākam balsot. Skrutāju klū. Beidzam balsot. grozījums pieņemts. Sastais punkts, astotais grozījums, referents neatbalsta par, pret, atturas, pieņemts. Desmitais A punkts, devītais grozījums, referents atbalsta par, pret, atturas, pieņemts. 11. A punkts, 10. grozījums, referents atbalsta par, pret pret atturas grozījums pieņemts. 12. punkts, 11. grozījums par. Appiedodiet, piedodiet. Tātad 12. punkts, 11. grozījums. Jā, tīri tehnisks grozījums, par kur balsošana nenotiek. Piedodiet man. 15. A punkts, 13. grozījums. Referents atbalsta par pret atturas pieņemts. 17. A punkts, 14. grozījums, referents atbalsta par, pret, atturas, pieņemts. D apsvērums, pirmais grozījums, eh, referents neatbalsta par, pret, atturas, pieņemts pieņemts. E apsvērums, otrais grozījums par pret atturs pieņemts. Par tekstu kopumā e, personāla balsojums. Sākam balsot. Skutāju klū. Beidzam balsot. pieņemts ar 31 pār, 2 pret. Neviens nav atturējies. Pārējām pie Aleo Solāra lietas. Došu vārdu Hofmanes kundzei. Jā, pavisam īsi. Uzņēmums Aleo Solāra ir uzņēmums no Brandena federālās zemes, ražoja fotovoltaikas moduļus, bet uh, daudz, tāpat kā daudziem citiem uzņēmumiem, viņiem nācās uh, piekāpties um, Ķīnas dempinga cenām. Ķīna mm, ražo tik daudz uh, fotovoltaikas paneļu, ka tās nespēja mm, izmantot pat uh, Viss pasaules tirgus uh, cenas nokrita par 10-20% un bija zem ražošanas līmeņa. No laikā no 2005. līdz 2011. gadam uh, Ķīnas uh, tirgus būtiski pieauga, savukārt Vācijas ražojuma tirgus būtiski samazinājās. Par spīt visiem pūliņiem uzņēmumam neizdevās atgriezties pie pe, pienācīga peļņas līmeņa, un tas ir tikai viens no uzņēmumiem, kuriem vajadzēja atstāt šo nozari, pārtraukt ražošanu pilnībā vai spēcīgi to ierobežot, vai arī pārdot uzņēmumu ķīniešiem. Tiek sagaidīts, ka vairāk nekā 400 atlaisto darbinieku piedalīsies uh, pār, tālāk izglītības programmās, un es aicinu jūs atbalstīt šo iniciatīvu. Merci, madame. Paldies. Gribētos uh, zināt, kāpēc Eiropas Savienība nav varējusi labāk cīnīties pret dempingu, bet tas ir cita veida jautājums. Pārējiem pie balsojuma. Trešais punkts, pirmais grozījums. Pārējiem pret atturas noraidīts. Otrais grozījums par pret atturas pieņemts. Trešais ir atsaukts. Ceturtais grozījums par pret atturas pieņemts. Devītais A punkts, piektais grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Desmitais punkts, sastais grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Vienpadsmitais apā, punkts, septītais grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 11b, astotais grozījums par, pret, pret atturas pieņemts. 11C 9. grozījums par pret atturas pieņemts. 11D 10. grozījums par pret atturas pieņemts. 11E punkts 11. grozījums par pret pret, atturas, pieņemts. Par tekstu kopumā ar grozījumiem balsojam elektroniski. Beidzam balsot. teksts ar grozījumiem 30 pār pret 1 pieņemts. EGF izmantošana Zahem lietā. Atvainojiet, mana balss netika pieregistrēta. Tātad jūs vēlaties, uh, es biju pret, vai jūs varat to iekļaut, ja? Jā, ņemsim vērā. gribēju dot vārdu Olbrihta kungam, bet šķiet, ka viņa nav klāt, tāpēc uh, ķersimies tūlīt pat pie balsošanas. Par Zāhem lietu. Pirmais punkts, pirmais A, pirmais grozījums par, pret, atturas, norādīts. Astotais punkts, otrais grozījums balsojam par pirmo daļu. Referents atbalsta un otro daļu ietver devītais punkts un mutiskais grozījums. Kurš būtu pār? Pret? Atturas? Pieņemts. Astotais A punkts. Trešais grozījums. Referents atbalsta pār? Pret? Atturas? Pieņemts. 8B Ceturtais eh, grozījums, referents atbalsta par pret atturs pieņemts. Devītais punkts, referenta mutisks grozījums, kurš ierosina aizstāt eh, tekstu beigās norāda, cik svarīgi ir nodrošināt, ka dubults finansējums eh, šādu papildus darbību gadījumā nav pieļaujams Kurš būtu par, pret, atturas, pieņemts. Par tekstu kopumā ar grozījumiem personāla balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Teksts ir apstiprināts ar 29 pāri, 2 pret. Vai jūs varējāt nobalsot? Jā? Ja? Nu, labi. Pārējām pie uh, Caterpillar lietas. Ietemeki kundzes uh, ziņojums, došu viņai vārdu. Aktam balsojam. 2A punkts, pirmais grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Otrais grozījums trešajā punktā referent neatbalsta par, pret atturas grozījums šķiet um, noraidīts. Ceturtais punkts, trešais grozījums. Labi, pārbaudīsim elektroniski otro grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Piedodiet, tas ir pieņemts 18 pār 12 pret. Ceturtais punkts, trešais grozījums, referenti atbalsta par, pret, atturas, pieņemts. 4a punkts, ceturtais grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 5a, piektais grozījums par, pret pret atturas pieņemts. Sastais punkts, sastais grozījums, mutisks uh, referenta grozījums, kas aizstāja vārdu council ar vārdu commission. Referents atbalsta pār, pret, atturas, pieņemts. Sastais A jauns punkts, septītais grozījums, abetas atkrīt. Sastais B punkts, astotais grozījums, referents atbalsta par pret atturas pieņemts. Septītais A punkts, devītais grozījums, referents neatbalsta par pret atturas pieņemts. Astotais punkts, desmitais grozījums, referents atbalsta par pret atturas pieņemts. 9a 11 grozījums referents atbalsta par, pret, atturas, pieņemts, 9b punkts 12 grozījums referents atbalsta par, pret, atturas, pieņemts, 10a punkts jauns 13 grozījums par, pret, atturas pieņemts. Balsojam par uh, grozīto tekstu. Personāla balsojumu sākam balsot. Beidzam balsot. Teksts ir pieņemts ar 30 pār, 2 pret, neviens nav turējies. Un pārējam pie ArcelorMittal lietas Negresko kungs. Varbūt dažos vārdos pieprasījums tika iesniegts 2014. gada 22. jūlijā, tātad termiņi ir ievēroti. Kopējais budžets ir vairāk nekā 2 miljoni eiro. Viens, vairāk nekā 1 miljons nāk no Eiropas globalizācijas fonda līdzekļiem. Uh, Un eh, komisija un es pats uzskatu, ka šis eh, pieprasījums atbilst visiem kritērijiem, lai to varētu atbalstīt. Un mēs eh, mēģināsim ziņojumā norādīt arī to, ka šis, šī ir ārkārtīgi būtiska lieta, Es lūdzu jūs atbalstu, lai varētu šo ziņojumu apstiprināt ir iesniegti astoņi grozījumi, kurus visus eh, referents atbalsta. Vai mēs varam balsot par tiem visiem kopā, lai ietaupītu laiku? Un ja jūs piekrīt, tad, eh, tad balsojam par visu tekstu. Nē, vispirms par grozījumiem. Kurš atbalsta visus grozījumus? Paldies, eh, kurš būtu pret? Neredzu. Atturas. Tātad grozījumi ir apstiprināti. Balsojam par tekstu ar grozījumiem, personāla balsojums, sakam balsot. Beidzam balsot. Teksts ir apstiprināts ar 29 pār, 2 pret, neviens nav atturējies. Labi, tagad eh, varam pāriet pie reformu, pie pārskatīšanas eh, priekšlikuma finanšu regulai. Un es gribētu sveikt mūsu vidū Lamārkas kundzi, kura ir revīzijas palātas locekle Es pateicos viņai par klātbūtni un uh, apsveicu arī to rūpību, ar kādu ir strādājusi revizijas palāta. Tātad šo tekstu ir gatavojusi Greslis kundze, un Greslis kundze varbūt jūs varat kaut ko nedaudz pastāstīt par šo tekstu un grozījumiem. Paldies priekšsādātāji divi komentāri. Vispirms es gribēju sirsnīgi pateikties vienam komisijas darbiniekam, Erikam Paredī, kuram šodien ir pēdējā darba diena un tad viņš dosies pensijā, tāpēc es uh, novēlu mūsu visu vārdā viņam vislabāko un sirsnīgi pasakos par sadarbību. Tas bija pirmais, ko es gribēju teikt. Otra lieta. Uh, sesto mutisko grozījumu kolēģu iebildumu dēļ es gribētu atsaukt. Tas ir pašās beigās, attiecas uz uh, 198. pāntu, tālāk arī 70. grozījums. Mutiskais grozījums kolēģi iebildumu dēļ, es to atsaucu. Liels paldies, un es domāju, ka mēs varam sākt balsot. Hmm. 30. grozījums referenta atbalsts, kas par? Lūdzu, celiet rokas augšā. E, kas pret? Atturs. Pieņemts. Grozījums 31. E, referenta atbalsta. Kas par? Pret. Atturs. Pieņemts. Tālāk e, Pirmais A, trešais grozījums eh, un arī ceturtais grozījums. Tas ir viens un tas pats. Referenta atbalsts, kas pār, pret, atturs, pieņemts. Tālāk mutiskais grozījums tr numur 3, kas pār, pret, kas atturs, pieņemts. 32. grozījums, kas pār, pret pret, kas atturas, pieņemts. 33. kas par, pret, atturas, pieņemts. Kompromiss A. Referenta atbalsts, kas par, pret, atturs, pieņemts. Piektais grozījums. Un arī 36. Kopā jābalso. Jābalso. Kas par? Pret. Atturs. Pieņemts. Sestais grozījums. Referents atbalsta. Kas par? Pret. Atturs. Pieņemts. 37. par pret atturs pieņemts. Kompromiss B referenta atbalsta, kas par pret atturs pieņemts. Septītais grozījums un 40. un 41. kas ir jābalso blokā. Tas ir precizējums referents to atbalsts, kas par pret atturs. Šie trīs grozījumi ir pieņemti. Sestais grozījums referenta atbalsta, kas par pret. Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Šis grozījums ir pieņemts. Euh, Sastais grozījums. Bet tas bija. Tagad 43. kas ir mutiskais grozījums. Kas ir par? Pret. Atturs. Pieņemts. 7. grozījums un 44. abi vienādi, kas par, pret, kas atturs, pieņemti. 8. grozījums referente atbalsta, bet nē, to nav jābalso, ir jau 44. 8. un 45. identiski, kas par, pret, atturs, pieņemti. 46. grozījums referenta atbalsta, kas par pret atturs pieņemti. 47. grozījums referentu atbalsta, kas par pret atturs pieņemts. 9. grozījums atkrīt, 10. referentu atbalsta, kas par pret atturs pieņemts. 48. referentu atbalsts, kas par pret, atturas, pieņemts. 49. grozījums, kas par, pret, atturas, pieņemts. 50. un 51. Tur ir jāieliek vārds corruption, corruption kā papildu kritērijs. Šie divi ir jābalso kopā. Referenta atbalsts, kas par pret atturs pieņemti. 12. grozījums referentu atbalsts, kas par pret atturs pieņemts. Kompromiss. Uh, nepareizi pāršķīru labs pusi. Nē, 52. grozījums, kas pār pret atturs pieņemts. 9. grozījums atkrīt, 53. referentu atbalsts, kas pār pret atturs pieņemts. 54. grozījums referentu atbalsts, kas par pret pret. Pārbaudīsim elektroniski balsojot. Sākam balsot. Skrutāju kļū. Beidzam balsot. Pieņemts. 13. grozījums. Referentu atbalsts, kas par? Pret atturs pieņemts. 14. grozījums referenta atbalsts, kas par pret atturas pieņemts. 10. grozījums, kas ir ietver 14. grozījumā 15. referentu atbalsts, kas par pret atturs pieņemts grozījums numur 11 eh, atkrīt. 16. grozījums un 12. grozījums ir identiski, un referentos atbalsta, kas pār, kas pret, atturs. Pieņemti. 55. grozījums referenta atbalsta, kas pār, pret, atturas. Pieņemts. 17. referenta atbalsta, kas par pret. Pārbaudīsim elektroniski, sākam balsot. Skatāju klū. Beidzam balsot. Pieņemts 18 pret 11. 13. bija 6. 63. ir identiski referentos atbalsta, kas pār pret atturs pieņemti. 18. jau ir bijis, 57. referenta atbalsts, kas par pret atturas pieņemts. 14. referenta atbalsta, kas ir par pret atturas pieņemts. 58. grozījums atkrīt, 11. ir jau ietverts iepriekš, 59. referenta atbalsta, kas par pret atturās pieņemts. Tālāk 60. arī referenta atbalsts. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. 61. grozījums. Tas ir arī ar mutisko grozījumu numur 5, ko iesniegos autori. Atbalsta arī kas par? Pret. Kas atturas pieņemts. 19. grozījums. Referenta atbalsts, kas par pret atturs pieņemts. 64. ar referents atbalstu, kas par pret atturs pieņemts. 20. atkrīt, 65. referenta atbalsts, kas par pret atturs pieņemts. 62. grozījums atbalsta referents, kas pār pret, kas atturas pieņemts. 66. kas par pret atturās. Pieņemts 67. referenta atbalsts, kas par pret atturās, pieņemts. 21. arī to referentu atbalsta, kas par, pret, atturās, pieņemts. 68. un 15. ir identiski un atbalsta tos referente, kas par, pret, atturās, pieņemts. 69 ir jau ietverts 68. Tālāk. 70. <clears throat> ir atsaukts, nē. Tas ir mutiskais, kas ir atsaukts. 70. bez mutiskā, kas pār pret atturas pieņemts. 22. kas ir at, nav vairs, 71. tāpat tās, 72. un 16. ir identiski. Un mēs šeit balsojam kopumā, kopā ar 73., ar 17., ar 74. un ar 18. Tas ir par budžeta izpildi atbalsta to visu referente, kas ir par, kas pret, kas atturs. Visi šie grozījumi ir pieņemti. 75. grozījums, kas jau ir ietverts un tādēļ arī at, atkrīt. Pirmais, kas par, pret, atturs. Pieņemts. 76. grozījums referenta atbalsta to, kas par, kas ir pret, atturas. 19. atkrīt, 23. referenta atbalsta, kas par, pret, atturas, pieņemts. Tālāk 25. ir atsaukts. Tālāk apsvērumi 26. grozījums, mūtiskais grozījums numur 1, kas par pret. Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. pieņemts šis grozījums 19 pār 10 pret 27. un otrais mutiskais grozījums, ko atbalsta referenti, kas pār pret atturas pieņemts. Tālāk pirmais grozījums, kas jau ir ietverts 27. grozījumā, tālāk 28. otrais, kas ir identiski. Uh, Um, un referenčos atbalsta, kas par, kas pret, kas atturs. Šie divi grozījumi ir pieņemti. Tālāk pirmais grozījums, ko iesniegus referente, kas par, pret, atturs. Šis grozījums ir pieņemts. 29. un 3. ir identiski, un arī referentos atbalsta, kas par, kas pret, kas atturas. Visi ir apstiprināti. Nous en venons au vote euh, final. Tālāk mums ir galējais bals balsojums par visu tekstu kopumā. Un to mēs darīsim elektroniski. Sākam balsot. Skrutin ir clos. Beidzam balsot. Šis teksts ir pieņemts 28 par 1 pret un 1 ir atturējies.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 par likumdošanas rezolūcijas projektu. Tas ir elektroniski. Es atvainojos. Šī iepriekšējā balsošana. Jūs teicāt, ka tas bija balsojums par visu tekstu kopumā. Es būtu savādāk balsojis, ja jūs teikt, ka mēs balsojam tikai par grozījumiem. Mēs eh, sākam sarunas. Tas ir mandāts, lai varētu uzsākt sarunas par ko mums vēl jābalso, kas vēl iztrūkst. Un mēs gribam uzsākt trialogu, un tāpēc mums nepieciešams mandāts, tā kā pilnvarojums no jums visiem. Eh, es domāju, ka mēs jums dosim šo mandātu, saka Artvīkungs. Labi, tālāk mēs balsojam tad par grozījumiem. Tātad mēs vēlreiz apstiprinam to balsojumu, ko mēs tikko kā jau nobalsoja. Un arī ta, līdz, līdz tekus tas būs arī mandāts sarunu sākšanai. Vai tas mainīs, kungs, jūsu balsošanu? Jā. Es eh, tiešām gribētu mainīt eh, savu iepriekšējo balsojumu. Tātad, eh, pieciem man pie tiem, kas ir atturējušies, divi ir atturējušies. Labi. To mēs atzīmējām. Bet. Uh, jums ir jādomā par to, vai jūs balsojat pozitīvi vai negatīvi. Es gribēju balsot pret, un es gribēju atturēties, eh, balsojot par grozījumiem. Labi, tagad mēs balsojam par rezolūcijas priekšlikumu, likumdošanas priekšlikumu projekts. Elektroniski mēs balsosim. Elektroniskais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Divdesmit astoņi eh, pār viens un viens atturējās un pret. Un tagad par šo mandātu, lai varētu uzsākt sarunas. Arī elektroniski balsojam, sākam balsot. Beidzam balsot. Šo pilnvarojumu vai mandātu mēs jums piešķiram jo vairākums nobalsojas pāri, jūs varat sākt sarunas, mēs jūs sveicam. Un tagad mēs varētu ļoti ātri pāriet. Jūs varat ātri pāriet pie sarunām ar padomi un komitejas atbalsts ir nodrošināts. Ben, on va les voter. Donc euh, c'est un texte très important que cette šeit ir tālāk ļoti svarīgi teksti, kas modificē finansu regulējumu, un es ļoti ceru, ka mēs varēsim ļoti ātri pāriet pie īstenošanas, un arī padome ātri nāks ar savu pozīciju, jo šis teksts jau ir ilgi gaidījis savu dienu. Un tad šajos apstākļos mums ir tāda īpaša uh, procedūra, mums ir bijusi kopēja sanāksme ar sēdē, mēs runājām par drošības jautājumiem un arī par attiecīgo procedūru, kā rīkoties ar publisko finansējumu. Es uh, gribēju sveikt visus tos, kas pievienojušies mūsu sanāksmei, bet mums ir balsojums Vēl palicies gadi Zabalas kundze, vai jūs gribat uh, blokā par visu vai arī īsumā pastāstīt par saturu? Jā, priekšsēdētai. Ļoti ļoti viegli astoņi pārvedumi, seši par globalizāciju. Un mēs jau par globalizācijas fondu arī nobalsojam, un pārējie grozījumi, vai transferi ir zivsemniecības uh, nolīgums, Madagaskārs nolīgums šeit eh, nevajadzētu būt problēmām. Es varētu balsot eh, blokā. Lai būtu visiem ērtāk balsosim visu kopā blokā, nekādu komentāru nav. Un eh, tāpēc balsosim arī elektroniski par visu blokā. Skatāju tuvē. Sākam balsot. Ah, Vai tagad jūs atradāt savu kartu? Karti. Es eh, tagad eh, jau jums teicu, ka mm, no pašsākuma, ka mēs balsosim arī elektroniski un, ja, mm, un visiem jāpņem kartīts attiecīgi. Visi, kas ir nobalsojuši, ir nobalsojuši un beidzam balsot. Un mēs esam nobalsojuši par šiem pārvedumiem, par šiem transferiem. Un tagad eh, došu vārdu Holmējers kundzei. Un viņa mums pastāstīs par ombudu un par citiem jautājumiem. Liels paldies priekšstādātāji. Mēs to bijām nedaudz pārcēluši, jo man bija vēl pāris papildu jautājumi. Pirmkārt par tiesību sārga transferu dien, dienesta iemeslu dēļ. Tas eh, skāra atcelšanu no amata. Un jā, iestādes vadības uh, struktūrās notiek pārmaiņas. Man šķita, ka tas būtu iespējams. Man likās, ka varbūt nav, jo tur neiet runa par disciplināru pasākumu, un tāpēc man to vajadzēja noskaidrot. Finansiāli mēs to vērtējam pozitīvi, jo tas nozīmē, ka ir mazāks finanšu sloks <clears throat> attiecībā uz cilvēkiem, kas ir uh, atkāpušies no direktora amata vai dienas iemeslu dēļ šie eh, posteņi vairs eh, netiek izmantoti, neviens nav pieņemts eh, vietā, un līdz ar to šīs pārējas, šie pārējas maksājumi ir daudz mazāki. Līdz ar to šie, šie, šī pārcelšana nerada nekādas negatīvas budžeta sekas, un tāpēc par to nav nepieciešama plašāka uh, diskusijas var piekrist eh, šai pārcelšanai, un es aicinātu arī komiteju to atbalstīt. Donc, sur les... Labi, tātad par, tātad par um, tiesību sarga uh, maksājumu apropriāciju mm, pārcelšanu. Sākam balsot. Et tous pivoter. Es ceru, ka visi ir nobalsojuši, beidzam balsot. Pārcelšana ir apstiprināta 22 par, 2 pret tālāk Eiropas eh, Savienības tiesa, mm, kādas eh, te ir eh, gaidāmās izmaksas Holmējumērs kundze. Man bija ļoti intensīva sāruna ar tiesu, jo šīs pārcelšanās izmaksas rāda um, lielas izmaksas un attiec uz vairākām Eiropas Savienības tiesas struktūrām. Tās sākas mārtā un, manuprāt, mums piekrīt arī padome Eiropas Savienības tiesā kaut kam ir jānotiek. Ir nepieciešami 12 papildus tiesneši no šī gada septembra. Gatavošanās tam notiek pilnā sparā un Eiropas Savienības tiesa Uh, vērsīsies uh, budžeta komitejā, runājot par konkrētajām personāla vietām, un tad mēs uh, izmantosim budžeta rezervju līdzekļus un lūksim padomi pieņemt lēmumu, lai Eiropas Savienības tiesas spriedumi netiktu pieņemti ar piecu gadu kavēšanos, bet mēs viņus aicinājām arī meklēt sinerģiju un pasākumus, lai finanšu sekas, ko radīs papildu 12 tiesnešu pieņemšana, nebūtu pārāk ievērama. Tātad viņi pie mums eh, vērsīsies ar atbildēm, tās būs mūsu rīdzībā, bet pārcelšanas izmaksas ir pamatotas, jo arī mēs paši prasījām šos papildus tiesnešus. Es saprotu, ka tuvākajos gados būs nepieciešams vēl vairāk tiesnešu, jo padome ir vienojusies. Uh, ka pēc 12 eh, tiesnešu pieņemšanas, eh, kamēr mēs nebūsim sasnieguši 28 tiesnešu skaitu, vajadzēs pieņemt vēl 8 un, var sakot, nokopletēt personālu pilnībā. Un Mm, budžeta komiteja šo iniciatīvu ir uzsākusi jau pirms diviem gadiem, ir uz to uzstājis pēdējo divu gadu laikā, un tāpēc es aicinātu šo pārcelšanu apstiprināt komitejā. Merci, Madame Almeja. Paldies, Halmēras kundze. Nu, protams, ka ir mm, nepieciešams ierobežot uh, līdzekļu izmantošanu. Manuprāt, 12-13 tiesneši bija, bet eh, gadu laikā padome nav spējusi apstiprināt papildus tiesnešus, kaut arī ir nepieciešami 28 labi. Sākam balsošanu elektroniski, tas ir personāla balsojums. Ceru, ka visi ir pagoši nobalsot, beidzam balsot. Neviens neiebilst. Apsveic. Līdz ar to mēs esam pabeiguši balsošanas sesiju, un es aicinātu Eiropas parlamenta pārstāvi pēc deprēkunga ierosinājumu mēs esam te aicinājuši ģenerāla sekretariāta pārstāvjiem, ja deprē kungam nekas nav sakāms, tad es eh, došu vārdu ģenerāla sekretāram. Jā, herzlichen Dank, Herr. Liels paldies eh, priekšsādātāji, godāmie deputāti man tika lūgts eh, sagatavot prezentāciju par vadlīnijām. Tas nozīmē, ka tā ir tā lielā ievirze, tā filozofija un virziens, kurā mēs eh, vēlamies doties 2016. Eh, gada budžetā. Tas nozīmē, ka šobrīd mums precīzi skaitļi vēl nav. Tas notiks nākamajā budžeta fāzē, kad uh, to būs uh, 9. martā priekšlikumu būs izskatījis prezidijs, tad mēs, protams, nodrošināsim informācijas plūsmas ar budžeta komiteju un prezidiju, lai aprīļa beigās varētu tikt pieņemts lēmums balstoties uz apspriešanās rezultātiem plenārsesijā. Protams, ka mēs uh, aktīvi strādājam ar deprē kungu, budžeta komitejas ziņotāju jau šajā fāzē. Varbūt daži uh, provizoras komentāri Tradicionāli parlamentam pienākas 20% no Eiropas Savienības administratīvajiem izdevumiem. Tā ir vienošanās, eh, kura ir aptuveni ceturdaļa gadsimta sena, tātad tā sauktā piektā kategorija. Un administratīvie izdevumi šogad var pieaugt pēc 4,5% saskaņā ar finanšu plānošanas datiem. Tā ir ievērojama summa, un, un ja mēs to pilnībā izmantojam, tā kā iepriekšējā gadā mēs to neizdarījām, mūsu budžets varētu teorētiski pieaugt pat par vairāk nekā 5%. Un mans priekšlikums prezidijam būtu palielināt uh, budžetu par 3%, 2,9, 3, 3,1 vai tam līdzīgi, es precīzi nevaru pateikt, bet priekšlikums būs palielināt budžetu par 3%. Mēs uh, aicināsim neizmantot pilnībā šos 20%, kas ir mūsu rīcībā par vadlīniju struktūru. Mēs esam sagatavojuši dokumentu, kur no vienas puses tiek atgādināts, kas pēdējo piecu gadu laikā ir paveikts, un pēc tam tiek īsumā arī paskaidroti projekti, un tas, eh, protams, ir saprātīgi, jo mēs te runājam par daudz gadu programmām, un proti izmaksas ir vienā gadā, bet būtībā jau tie ir projekti, kuri tiek īstenoti vairāku gadu laikā, un tas neatiecas eh, tikai uz ēkām. Protams, klāt nāk arī tas, ka daudzi deputāti ir jauni, un mēs nevaram pieņemt to, ka uh, visi ir varējuši izsakot pēdējo 5-6 gadu lēmumiem, tajā skaitā arī prezidijā. 13 no 15 vicepriekšsādātājiem pirmo reizi ir prezidijā, un tāpēc šis dokuments ir izstrādāts tā, lai šai situācijai būtu iespējams izsakot, kā mēs esam nonākuši šādā situācijā. Par būtiskākajiem aspektiem viens no tiem būs drošība Pēdējo piecu gadu laikā mēs te esam uzsākuši ievērojamas izmaiņas. Pirms pieciem gadiem drošības eh, jomā mums eh, bija pat eh, atsevišķa neliela nodaļa, kura vēlāk kļuva par direkciju, pēc tam par ģenerālu direkciju. Šobrīd mēs lielā mērā personālu esam internalizējuši, un mums vairs nav īsti kontrolas pār uh, drošības pasākumiem, jo tas ir nodots atsevišķai firmai. Un Briselē šogad lielā mērā šis process tiks pabeigts, ka, piemēram, apsardzes personāls atkal tiks reinternalizēts. Proti mums būs darbinieki, kas zina darbiniekus, deputātus, ēkas, uh, kur mēs viņus varēsim apmācīt, lai nebūtu situācijā, ka šodien viņi strādā te pēc divām nedēļām komisijām, pēc divām nedēļ, diviem mēnešiem padomē. Manuprāt, tas ir būtisks progress tomēr. Tāpat kā iepriekš joprojām ir trūkumi, kas ir jārisina. To mēs arī administratīvajā sanāksmē prezidijam pagājušā gada oktobrī jau skaidri pateicām. Uh, Un, eh, protams, ka ir trūkumi ēku ārējā aizsardzībā, jo kā parlamenta administrācijai mums nav tiesību un iespēju izmantot uh, ēku apsardzi no ārpuses. Tāpēc ir nepieciešams uh, sadarboties ar tām valstīm, kuras uh, mūs uzņem šeit Beļģijā vai Francijā. Francijā, Strasbūrā tas ir diezgan labi nodrošināts, bet es varu teikt, ka Beļģijā uh, Līdz pat nesenam laikam šī sadarbība nebija īpaši attīstīta un ņemot vērā notikuma attīstību pēdējo nedēļu laikā. Mēs zinām, ka aizsardzībai ir jāsākas nevis ēkā iekšā, bet jau ārpus ēkas. Un tad, ja draudi vai risks rodas jau pašā ēkā, tas ir daudz smagāk. Tāpēc šobrīd mēs ļoti intensīvi diskutējam ar Beļģijas valsti, kura jau ir veikusi pozitīvas pasākumus, lai uzlabotu ēku ārējo aizsardzību. Ideālā veidā visām institūcijām, tātad parlamentam, nebūtu īpaša risinājuma. Tie tiktu meklēti vienlaikus komisijas, padomas un parlamentā ēkām, lai nebūtu atšķirīgi aizsardzības līmeņi. Tomēr pēc aktuālās krīzes mēs nedrīkstam atgriezties pie iepriekšējā status quo. Ko Papildus tām ir jāuzlabo drošības sistēma pie IES, it īpaši ASP ēkā. Un tas nozīmē, ka Vjerts un Luksemburgas IES apsardze ir būtiski jāuzlabo, jo tur vairs nav jaunākās, tehnika vairs neatbilst jaunākajam uh, jaunākajam tehnikas stāvoklim, un tur nenotiek pat uh, reāla kontrole. Mēs tāpēc uh, prezidijā pēdējā sanāksmē lēmām situāciju mainīt, un tas nozīmē arī to, ka stikla atdalošās sienas būs uh, augstākas, tam ir jābūt bruņu stiklam, un arī citās, uh, pie citām ieejām ņemot vērā zināmas iemeslas, būs jāpāriet uz bruņas stikla izmantošanu. Protams, ka tas rada augstākas izmaksas, tas jāņem vērā 2016. gada budžetā. Bet, ja mums izdosies, mēs mēģināsim eh, šīs eh, iekārtas uzstādīt jau ātrāk un Ja mēs to būtu varējuši, ja mēs to varēsim izdarīt 2015. gadā, mēs pārcelsim šīs izmaksas uz 2016. gadu, jo drošības pasākumi ir absolūta prioritāte. Vēl problēmas sagādā informātika. Pašlaik mums ir 16 dažādas uh, lietotnes, kas um, skār drošību. Tas nozīmē, ka drošības līmenis nav optimāls, ir nepieciešams izveidot sistēmu, kur visas lietotnes uh, ir savienotas vienā sistēmā, tas arī prasa investi investīcijas. Un vēl mums uh, nākamajā prezidija sanāksmē, ceru, ka nākamajā, ja ne, tad aiznākamajā, ir plānots runāt arī par uh, elektroniskajām caurlaidēm. Uh, šobrīd uh, izmantotās caurlaides ir tehnoloģiski novecojušas, ir nepieciešamas jaunas komisijas, tās jau ir ieviesusi, bet tad, protams, ir dažādi uzstādījumi saistībā ar šīm caurlaidēm, kāda informācija tur tiek ietverta, kā tā tiek saglabāta, kam ir piekļuša informācija. Tie visi ir jūtīgi jautājumi un uh, prezidijs to ļoti rūpīgi apspriedīs, pirms tiks pieņems galīgais lēmums, bet es pieņēmu, ka prezidijs droši vien jau nākamajā sanāksmē 9. martā pieņems lēmumu. Ja nē, tas notiks nākamajā prezidijas sanāksmē aprīlī. Un arī tam būs ietekme uz 2016. gada budžetu. Otrā tēma, kuras gribēju pakomentēt, ir piemaksas sekretariātam. Uh, piemaksas pēdējos gados mēs bijām iesaldējuši, un nākamais minēšanas vērts, iepriekšējais pieminēšanas vērtais palielinājums bija 2010. un 2011. gadā, kur sekretariāta piemaksas, iemaksas, piemaksas tika palielināts par 1500 eiro. Ja mēs šajā jomā vēlamies ko darīt, un tas, protams, ir politisks lēmums, tad 2016. gads būtu īstais, jo eh, tur mums nebūs eh, citu papildus um, izdevumu, nebūs jāmaksā kompensācijas deputātiem pēc eh, aiziešanas no parlamenta, nebūs arī regulāro izmaksu, kas saistās ar e, gatavošanos Eiropas e, parlamenta vēlēšanām, politiskajām kampaņām, bet tas ir politisks lēmums, kas prezidiem jāpieņem budžetā, tam ir paredzētas zināmas manevra iespējas, bet tas būs lēmums, kur pieņems um, prezidijs, un, protams, um, tam arī būs budžeta sekas. Treškārt, ēkas un loģistika. Mums būs jāorientējas uz to, ka sākot no 2019. gada Polām mm, Rīspāk ēka būs jāremontē iepriekšējo gadu tehniskā ekspertīze ir norādījusi, ka tas ir steidzami. Un ņemot vērā problēmas, kuras piedzīvojām ar jumtu hemiciklā Briselē, šīs problēmas uh, nozīmību vēl sāsināja arī cauruļvads sistēmas apkūre, ūdens vads tur regulāri ir dažādas problēmas. Brīžiem jau mums ir pat nācies atteikt delegāciju ierašanos, jo ir bijušas problēmas ar apkūri. Un tāpēc būtu saprātīgi nākamajā liku, sasaukumā paredzēt tur visaptverošu remontu. Un tāpēc uh, būtu saprātīgi parēķināt nedaudz atpakaļ, padomāt, kādi lēmumi līdz tam brīdim ir jāpieņem, lai 2019. gadā šo remontu arī būtu iespējams veikt. Tur ir 600 bīroji, protams, hemicikls, vesela virkne komiteju, telpu, bet arī kopējās um, telpas, piemēram, Jehudā, uh, de men, um, menuina uh, zāle. Un, protams, ka nevar šīs uh, telpas uh, aizliegt izmantot, nepiedāvājot nekādas alternatīvas. Tāpēc ir nepieciešama plānošana, kas mums ļautu pakāpeniski šo ēku no 2019. gada sākt remontēt. Mēs jau esam uzsākuši domāt par vidē stratē, vidē termiņa ēku stratēģiju. Iepriekšējā tāda notika tikai 2010. gadā, iepriekšējā sasaukumā, un tāpēc mums ir jādomā par ēku stratēģiju šajā sasaukumā, kas um, aptvērtu vairākus gadus, prognozētu pieprasījumu, jo visas jomas, vai nu tās būtu uh, jaunas celtnes īrēšana, renovēšana, mm, tam līdzīgi. Jebkādas darbības ir jā, jāpavada ar ēku plānošanas uh, stratēģiju. Šī sasaukuma sākumā mēs uh, redzējām, ka situācija ar telpām nedaudz uzlabojas. Mums, uh, mēs pārcēlām uh, vairāk nekā tūkstoša darbinieku birojas um, uz vietām, kas nav centrālais birojas, un varējām nodrošināt 450 papildus birojas uh, deputātiem. Situācija vairākos deputātu birojos līdz šim bija katastrofāla. Vienā pašā birojā strādāja 5-6 darbinieki, kas saskaņā ar Beļģijas darba likumdošanu nemaz nav atļauts. Uh, bet um, 450 uh, deputātiem mēs varējām sameklēt papildus biroju un, uh, protams, ir jāņem vērā, ka 300 uh, deputāti joprojām nav saņēmuši papildus telpas. Līdz ar to tā ir tēma, kas tuvāko gadu laikā ir jārisina un kur būs jāatrod risinājums. Tālāk par mēbelēm. Mēbeles, kuras mums ir šobrīd 2016. gadā būs jau 20 gadu vecas, un arī te ir jādomā par to pakāpenisku nomaiņu. Bet uh, to vajadzētu arī izmantot, lai radītu lielāku elastību deputātu birojos. Šobrīd mums ir risinājums, kurš saka, ka mēs visiem deputātiem piedāvājam precīzi vienu un to pašu, bet deputātu vajadzības jau nav pilnīgi identiskas. Uh, ir deputāti, kuriem ir vajadzīgs eh, kaut kāds eh, galds eh, konsultācijām. Daži vēlas mainīt situāciju, kad viņi ir šeit, varbūt izmantot telpu citā veidā, kad viņi apmeklē vēlētājs savā vēlēšana apgabalā. Tāpēc ir jādomā par elastības iespējām, lai deputāts, vadoties pēc savām nepieciešamībām, varētu palīdzēt um, saprast, kādas tieši ir viņa vajadzības. Protams, zināmā budžeta ietverā ar zināmiem ierobežojumiem, bet eh, vienalga jau šobrīd ir dažādas MB koncepcijas, kas piedāvā lielāku elastību nekā mēs eh, piedāvājam šobrīd, un ja mēs mainām mēbeles, tad eh, vajadzētu to saistīt arī ar elastīgumu koncepciju. Tas ir jautājums, kur mēs šobrīd pētam, bet es domāju, ka 2016. gadā tam būs budžeta ietekme. Uh, No vecā prezidija mēs esam uh, mantojuši arī jaunu stratēģiju restorāniem un ēdnīcām. Arī mm, te ir daudzas gadus bijusi situācija, ka visā ēkā ir tikai viens uh, monopolists, kas piedāvā šos pakalpojumus. Tā nav laba situācija, ir labāk, ir daudz, mm, vairāk piedāvātāju, un tad ir iespējams izvēlēties, bet arī te ir tehniski ierobežojumi jo līdz šim mums ir bijusi tikai viena virtuve. Šobrīd mēs mēģinam pakāpeniski iet uz situāciju, kuri mm, bija virzīties no situācijas, kur bija viens piegādātājs, uz situāciju, kur būs vairāk piegādātāji. Un uh, ilgtermiņā uz situāciju ar daudziem piegādātājiem. Un to nav iespējams izdarīt vienā piegājienā, jo, kā jau es teicu, mums ir nepieciešama tam arī attiecīga virtuves infrastruktūra. Uh, bet um, ilgtermiņā šīs telpas ir jāveido tā, lai piegādātāji vairs nebūtu monopola situācijā, bet būtu vairāk piegādātāji ar atšķirīgām koncepcijām. Un pamazām mēs virzāmies arī uz to, ka šie mm, piedāvājumi mm, mm, segs. Uh, izmaksas uh, pilnībā. Zināms, progress tur ir, bet ir vēl jāuzlabo situācija par komunikācijām. Jūs zināt, ka 2014. gada maijā mēs pirmoreiz rīkojām Eiropas jaunatnes dienas. Un tajā piedalījās 6000 jaunieši no visas Eiropas. Atsauksmes, kuras mēs guvām, bija galvenokārt pozitīvas, un es arī uh, priecājos par to, ka tiem jauniešiem, kuriem ir tādas iespējas, ka viņi var savas idejas paust daudzās komitejās. Daudzas komitejas viņus aicināja uzstāties un aicināja skaidrot, kādas ir viņu idejas nākotnē. Tas līdz šim ir ļoti augsts novērtēts un prezidents lēma, ka 2016. gadā šis pasākums varētu notikt vēlreiz Strasbūrā. Un tas uh, nozīmē, ka arī tas mums ir jāieplāno. Uh, Eiropas eh, vēstures nams, es pieņemu, ka mm, celtniecības eh, fāze šajā vasarā tiks eh, pabeigta. Es ceru, ka vēl līdz atvaļinājuma laikam. Un tad visticamāk, rudenī mums vajadzēs instalēt glā, stikla fasādi, bet tas atkal tad neatbildīs ar šim uh, ārējiem noformējumiem būtu jāuzstāda um, izstādes um, ekspozīcijas uh, iekštāpās, uh, ārējās tāpās, lai mēs 2016. gadā šo namu varētu atklāt. Protams, ka 2016. gadā būs uh, citas izmaksas, tad mēs vairs netik daudz runāsim par celtniecības izmaksām, bet gan par ekspozīciju uzstādīšanu, par uh, ekspozīciju, mm, par eksponātu iegādi. Mm, kaut arī daudziem eksponātiem mēs arī paši esam īpašnieki. Vēl prezidijas lēma, ka parlamentam ir nepieciešams piemērotāks logo, kas vairāk būtu piemērots elektroniskajai komunikācijai. To izstrādājām mēs paši kopā ar Eiropas Savienības publikāciju biroju. Un Tas nozīmē, ka izmaksas bija relatīvi nelielas. Tomēr mēs, tas mūs pārliecināja, ka mēs paši spēkiem varam izdarīt vairāk nekā bieži vien to paši zinām. Šis logo tiks ieviesis pakāpeniski, lai neradītu nevajadzīgas papildus izmaksas. Pirms tiks izlietots vecais vēstuļu papīrs un mēs no sākuma aizstāsim tikai fonus dažādām preses lietām, lai tiktu nodrošināts vienots izskats. Mēs pieņemam, ka 2016. gadā tiks izveidots arī jauns un drošs patērētāju uzņemšanas centrs, jo šobrīd mēs esam situācijā, kur ierodas autobusi ar apmeklētājiem, un tad uh, šie apmeklētāji tiek vienkārši izlaisti ārā lietu vai uz ielas. Uh, Nākotnē tam tā vairs nevajadzētu būs. Autobus pieturēs pretī ātrākai, tātad eh, cilvēki pēc eh, diviem, trim, pieciem metriem tieši pretī parlamentam varēs iekļūt eh, ēkā, tur būs kaut kāda minimālā infrastruktūra. Un es ceru, ka 2016. gadā tas varētu tikt pabeigts. Vēl 2016. gadā uh, Eiropas vēstures nama atklāšanai ir nepieciešams uh, integrēts, um, integrēts uh, ekskursijas maršruts, ņemot vērā to, ka varbūt uh, tie var būt cilvēki ar kustību traucējumiem, lielas ģimenes, ģimenes ar bērniem, tāpēc ir jāizveido saprātīga pārēja no Eiropas vēstures nama uz parlamentārijumu izstādi jo cilvēki, kas eh, līdz šim mm, to mm, ir mēģinājuši darīt, eh, redz, ka tur ir ļoti stāvas trepes, eh, daudziem mm, tas ir nepieņemami, un tas ir jāmaina, lai no vienas atrakcijas uz otru būtu iespējams netraucēti nokļūt. Tas pie tā viss tiek strādāts, bet konkrēti lēmumu prezidijā šeit vēl nav tālāk par ekspertīzi. Uh, Arī te mēs pēdējo gadu laikā esam daudz esam darījuši, ir uh, palielinājušies uh, politikas uh, departamenti un citi. Tagad mums ir arī jauns zinātniskais dienas, kas strādā galvenokārt ar individuāliem deputātiem. Un ja parlaments tiešām grib būt līdzvērtīgs likumdevējs, tad tas ir nepieciešams. Zinām, ka padome ir atbalsts no 28 valstu ministrijām un arī parlamentam, kas līdzīgs ir nepieciešams. Un tas, protams, nozīmē, ka ir nepieciešams strādāt ar tām jomām, kur mēs neesam pietiekami apgādāti, piemēram, deleģētiem aktiem. Ekonomikas komitejā uh, ņemot vērā iepriekšējo likumdošanas um, termiņu, mums vēl ir jāstrādā ar aptuveni 400 delegētajiem tiesību aktiem. Tie ir nevis tie ir sekundāri akti, bet vienalga tā ir. Uh, Tie ir tiesību akti. Mums ir jāļauj šiem tiesību aktiem stāties spēkā un ir nepieciešamas arī iespējas pārbaudīt, vai komisijas priekšlikumiem ir iespējams piekrist vai nav. Un tā būs uh, liela problēma ekonomikas komitejā, ņemot vērā šo tiesību aktu lavīnu, jo tas nes sev līdzi veselu lavīnu deleģēto un īstenošanas aktu. Vīdes komiteja, manuprāt, um, katru gadu ir 600 deleģēto un īstenošanas aktu. Arī līdzīga situācija ir Rūpniecības komitejā un Transporta komitejā. Un te es prezidijam vēlos ierosināt, lai mēs izveidotu nelielus dienestus, kur vismaz ir iespējams sagatavot materiālu, lai deputāti varētu pieņemt politisku lēmumu un lai nebūtu tā, ka uh, deputātiem nav bijusi iespēja tiesību aktus detalizēti izpētīt, un ka tas viss ir jādara tikai referentam. Un varbūt vēl pēdējais par uh, valodām. Te pēdējo gadu laikā mēs esam mm, panākuši ievērojumu efektivitāti. Visu institūciju vidū mums šobrīd ir visefektīvākie uh, lingvistiskie dienesti, un lai to tā nodrošinātu arī turpmāk, mēs investēsim tehnoloģijās. Minēšu vienu piemēru rakstiskajā tulkošanā. 13 uh, jālteksta lapas, ko mēs saņemam tulkošanai. Te mēs esam nonākuši tik tālu, ka piecas no šīm lapām vairs nav jāpārtulko, jo tekstu ir iespējams identificēt, jo kaut kādā citā saistībā tas reiz jau ir ticis pārtulkots. Uh, Un nu, to dara pats dators. Protams, ir nepieciešama kontrole, ir nepieciešams šo tekstu analizēt, bet uh, piecas no 13 uh, lapusēm šobrīd jau tiek pārtulkotas, izmantojot tehniskā atbalsta līdzekļus, un to ir iespējams attīstīt arī tālāk, tad, ja mēs uh, veiksim nepieciešamās investīcijas tehnikā. Tas mums jebkurā gadījumā ir jādara, jo mums uh, jo mums ir joprojām ar tulkošanu strādā 1300 darbinieku un visu, ko mēs varam šajā jomā izdarīt, tas viss ir vērtējums pozitīvi. Es gribēju teikt, ka notika arī sarunas ar mutiskajiem tulkiem un mutiskā tulkošana ģenerāldirektorātu par fleksiblākiem, elastīgākiem darba laikiem. Pašlaik ir panākts pagaidu provizorisks kompromiss starp uh, tulkiem un tulkošanas ģenerāla direktorātu, un arī šī elastība mums var palīdzēt ietaupīt izmaksas, lai mēs arī turpmāk varētu nodrošināt multilingvālismu, ko visi vēlamies. Un tālāk par personāla ģenerāla direkciju te nākamo gadu laikā mēs vēlamies eh, digitalizēt visus procesus un lietas dokumentus. Šobrīd tas tā vēl nav, ir tikai dažas eh, iestrādes no pagājušā gada 70, pagājušā gadsimta 70 gadiem vai pat no 80. Citi šajā jomā ir pavirzījušies priekš tālāk un arī te mums ir nepieciešama konsekventa eh, digitalizācija. Uh, ģenerāla direktorāts eh, to ir izvirzījis sev par mērķi. Mēs pārņemsim komisijas SISPER sistēmu, lai mums nebūtu jāveic pašiem savi ieguldījumi, bet es minēšu varbūt eh, kādas te ir nepieciešamības. Vispirms jau runājot par asist akreditētiem asistentiem. Ģenerāla direkcija Tikai pagājuši gadu ir noslēgus 1700 jaunas līgums, un, protams, daži asistenti ir aizgājuši, bet jebkurā gadījumā sloks ir milzīgi liels, un mēs varam sev atvieglot dzīvi, izmantojot modernas elektroniskās ierīces. Paldies par to, ka prezentējāt mūsu galvenās vadlīnijas un visu komplektu, visu pasākumu komplektu. Un mēs saprotam, ka mums, jums ir arī pilnvaras, jūs varat pārbaudīt, eh, un jūs sekojat tam, kā mēs izmantojam publiskos resursus, un par šīm lietām mums ir, ir um, jāorganizē pareiza šo ienākumu kontrole. Eh, mēs esam pateicīgi priekšsēdētāja vietniekam, uzveicam arī viņu šeit kā atbildīgo par budžetu. Uh, Bilankungu mēs marta mēnesī esam gatavi uzklausīt, tad, kad viņš provizoriski mūs prezentēs parlamenta budžetu. Paldies ģenerālsekretāram. Un, ja jums ir kādi jautājumi, tad pirmais runātais ir Mankas kungs. Ďakujem, pán predsedá. Paldies, priekšētāji. ģenerāla sekretāra kungs, es atceros pirms pieciem gadiem, kad es biju budžeta referents par Eiropas parlamentu 2010. gadā, mums bija liela plāna attiecībā uz drošības dienestu, un jūs esat to pilnībā pārstrādājis, izveidojot atsevišķu ģenerālu direktorātu. Līdz ar to daudz kas jau ir izdarīts. Kā referents es uh, minēja vairākus uzdevumus, piemēram, Inlode ģenerāla direktorāta auditu. Es esmu pārliecināts, ka visu jūs nevarat atcerēties pēdējo piecu gadu laikā, kas ir noticis, bet vai jūs atceraties, kāds bija rezultāts DG Inlo uh, revīzijai? Šodien jūs uh, aprakstījāt uh, nākotnes stratēģiju 3% pieaugums, protams, ir atkarīgs no dažādiem projektiem, par kuriem vēl būs jādiskutē. Es eh, vēlētos eh, minēt vairākas jomas, kurās mēs varam eh, gūt ietaupījumus. Noteikti atceraties pagātnē, kad mēs veicām dažādus izvērtējumus, secinājām, ka ir labāk, ja parlamentam piederēkas, nevis tās tiek īrētas. Uh, Mūsu analīze norādījusi to tieši, ka ja piedar, tad tas ir izdevīgāk nekā maksāt īri. Ja mums ir tikai viens ēku avots, tad bija risks, ka cenas būs pārāk augstas. Jūs runājāt par to, ka varētu nodrošināt vairākus piegādātājus, lai būtu zemākas cenas. Un es domāju, ka tas ir attiecināms arī uz ēku politiku. Eiropas parlamenta vēlēšanās 409 deputāti netika pārvēlēti vai nekandidēja un jūs teicāt, ka tas radīs ietaupījums 1,8 miljonus eiro, kas nebūs vajadzīgi nākamgad, un tas veido rezervi, kur varētu izmantot eh, citiem mērķiem. Kā jau es esmu iepriekš minējis, janvārī deputāti sagatavoja 1516 jautājumus. Tas nozīmē, tā izmaksas bija 2,1-2,5 miljonu eiro. No šiem 2,5 miljoniem, cik no tā sēdz parlaments un cik no tā sēdz komisija? Man ir radies iespējas, ka deputāti dažreiz uzdod jautājumus, tikai, lai uzlabotu savu punktu skaitu, lai viņi parādītos augstāk tabulā, jo ir dažādi veidi, kā deputāti iegūst punktus par uzdotiem vai jautājumiem ar zilo kartīti vai kādām citām darbībām. Mums nevajadzētu uzdot šos jautājumus tikai tāpēc, lai uh, kļūtu atpazīstamāki. Protams, ir cilvēkiem jābūt iespējai uzdot jautājumus komisijai. Bet ja šie jautājumi tiktu izvietot internetā, tas noteikti mums ļautu ietaupīt. Bet ja jums ir šī informācija, vai pastāstīt, kā šīs izmaksas tiek sadalītas starp parlamentu un komisiju? Iepriekš esmu arī teicis par to, ka parlamentam ir pienākums tūkot visus grozījumus jātulko grozījumi šīs komitejas un citu komiteju valodā, un reizēm šie tulkojumi netiek veikti laicīgi, reizēm ir grozījumi tikai vienā valodā. Un kad esam nobalsojuši par tie grozījumi, kurus esam noraidījuši, vēl joprojām tiek tulkot citās valodās. Un tas jau nav vajadzīgs. Tas ir pierādīts, ka var ietaupīt miljoniem eiro šādā veidā. Es strādāju jau trešo sasaukumu Eiropas parlamentā un tikai vieni reiz esmu skatījies uz uh, procedūru pierakstu. Es nezinu, vai jūs lasat šīs, šos protokols. Es uh, tos noteikti nevajag papīra formātā, tos noteikti var sagatavot elektroniski. Ja kāds no jums to vēlas papīra formātā, var to izdrukāt pats, nevajag to drukāt visiem. Es uzskatu, ka tas ir vienkārši liekas līdzekļu tērējums. Vēl runājot par papīra resursiem, mēs varam daudz ko uh, sasniegt, izmantojot mazāk papīra. Man ir darba kārtības projekts. Man ir plenārs sēžu kārtības, darba kārtību uz četrām dienām. Tad ir uh, pilna darba kārtība un kopsavilkums ir ļoti daudz šādu te dokumentu, kas uh, tiek ražoti tērējot ārkārtīgi daudz enerģijas. Un vēl viena lieta. mēs varētu turpināt šo praksi, ka tiek iesaldēti eh, piemaksas, iesaldēts piemaksas eh, deputātiem. Inflācija arī varētu nākt tālākā saskaņā ar pēdējām prognozēm Eirozonas inflācija nākamgad varētu sasniegt 1,1%. Tas arī varētu palīdzēt mums samazināt izmaksas. Paldies jums par visu, kas jau ir izdarīts un kas ir sasniegts pēdējo piecu gadu laikā, un es ceru, ka kopā strādājot nākamo gadu laikā mēs sasniegsim vēl vairāk. Vēl viena lieta. Vakar es saņēmu prezentāciju no parlamenta bibliotekas. 2007. gadā mēs piedāvājām vadīt parlamentu balstoties uz zināšanām, un to jūs esat, zināšanu pārvaldīt parlamentam, un jūs to esat sasniedzis un ieviesis, un tagad deputāti var ļoti ātri iegūt informāciju, uzdodat jautājumu, pēc trīs stundām jau saņemat atbildi. Tas ir ārkārtīgi labi, un tā ir iespēja kolēģiem, ko vajadzētu noteikti izmantot var saņemt uh, paziņojums par informāciju, kas ir saņemta jūsu interesējošā jomā, un tad uh, arī saņem piekļuvu visiem atbilstošiem dokumentiem. Paldies, uh, ģenerālsekretāra kungs, par visu, ko jūs esat sasniedzis, un ceru, ka darbs labi veiksies nākotnē. Paldies. Deprē kungs. Euh, paldies priekšsēdētājiem. Un paldies ģenerālsekretāram. Man jāatvainojas, jo pēc dažām minūtēm man jādodas prom. Man ir uh, saistības kaut kur ierasties 12.30, eh, bet es negribu nokavēt šo svarīgo tikšanos. Un es gribētu uzreiz teikt ģenerālsekretāram, ka es augstu vērtēju viņu prezentāciju ļoti skaidra un ļoti labi strukturēta un arī ļoti būtiska. Par um, prioritātēm priekšsēdētājiem mums jau ir bijusi iespēja par to runāt. Eh, es domāju, ka lielākā daļa no mums ir svarīgi, ir viensprāts par prioritātēm. Šī drošība, tā ir galvenais jautājums, drošība iekšā ēkās, nu piekļuvēkā. Ārējā drošība, kas ir atkarīga no sarunām ar dalībvalstīm, un mēs varētu atbalstīt jūsu virzību minētajā virzienā Un vēl jūs eh, runājat par informātiku. Eh, šeit kiberdrošība Eiropas parlamentā eh, nav tajā līmenī, ko mēs varētu uzskatīt par augstu līmeni, kā teiktu top profesionāļi. Un šeit vajadzētu iekšā pārbaudīt šo situāciju, varbūt izkontrolēt, kādas modifikācijas šeit ir nepieciešams. Es piekrītu, ka mums ir tiešām jānodrošina šī kiberdrošība iekšā. Tālāk um, šeit jau deputāti izteicās uh, un daudz maz konsensa formā. Mēs um, arī prelimināri atbalstam darba virziens un piekrītam, ka vajadzētu komisijas spēju vai komitejas spēju stiprināt, lai kontrolētu. Jūs neformāli jau runājat ar mums par šo lietu. Uh, Um, mums ir jāstiprina administratīvā kapacitāte, uh, lai uh, parlamentārieši varētu vislabākā veidā kontrolēt um, Eiropas likumdošanas īstenošanu. Vēl es apsveicu uh, to, ko jūs teicāt, ka vajadzētu radīt labāks apstākļus deputātiem darbam. Es e, teiktu, ka ir atsevišķi daži no mums ir nolemti sēdēt mazos birojos un turpat blakus sēž asistents, tā nav iespējams darboties efektā, e, efektīvi strādāšanu, un, un mums ir jādomā arī par to, kā uzņemt mūsu, mūsu mm, apmeklētājs, lai mums būtu pietiekami komfortabli apstākļi, lai mēs varētu vest uh, sar, sarunas ar viņiem. Un tāpēc tiešām ir ļoti grūti tādā mazā telpā funkcionēt, un jūsu planšā ziņā ir, man iepriecina. Tālāk par šiem te jautājumiem nomainīta mēbeles, tas arī ir apsveicami. Jūs runājat par ka nepieciešams pieaugums 2,9 līdz 3%. Šis parlamenta budžeta pieaugums, tas noteikti varētu funkcionēt, bet šeit ir jāņem vērā arī arī indeksācijas, bet no otras puses ir arī taupības apstākļi un gadījumi, kur mēs varētu arī ietaupīt un šodien es ne, neizteikšos par 2,9 vai 3 procentiem, šodien nav man paredzēts par to stāstīt, bet eh, šeit ir tāda delikāta problēma, un es eh, grib, gribētu tagad to nosaukt, pēc tam precizēt. Eh, šis ir jautājums par kompensāciju sekretariātam. Un es jau esmu informāciju nodevus, nodevis ka, par to, ka vajadzētu šeit izdarīt pārbaudu attiecībā uz sekretariāta darbu, un es te panalizēju un nonācu pie secinājuma, ka noteikts skaits eh, kolēģu ir pārāk daudz investējuši šajos jautājumos, pārāk daudz arī vietējiem asistentiem, akreditētajiem asistentiem, eh, bet eh, jāsaka, ka parasti iekšā ir iespējams dabūt arī kādu līdzstrādnieku, kas varētu sagatavot uh, noteikts funkcijas, un tādā veidā mēs varētu pildīt savus kontrols funkcijas, kā arī līdzlēmēji funkcijas. Tāpēc, runājot par sekretariātu, es, es grieztos arī pie citām komitejām un arī globāli birojā. Mēs varētu varbūt tādus elastīgākus noteikumus šai ziņā definēt. Uh, Eh, man nav nekādas eh, pretensijas pret eh, asistentiem, kas ir akreditēti. Protams, šeit ir nepieciešams pieaugums, un tur mēs visi piekrītam, bet arī runāt par vietējiem asistentiem, lokālajiem, šeit ir noteikti cipari, kas ir sniedzami publiski. Nu, un ko jūs gribat darīt ar šo statistiku? Eh, šeit pastāv tādas globālas disproporcijas, un es to uzskatu, eh, ka to nevarētu palaist neievērotu, jo mēs esam ļoti ievainojami pret eh, publisko viedokli, tāpēc mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem. Mums ir asistenti akreditētie un asistenti lokālie, un tad ir stingri noteikumi, saskaņā ar kuriem mēs darbojamies. Un tad uh, Mēs arī publiski sniedzam šo informāciju, bet šeit mums vajadzētu arī izvērst eh, debati, eh, jo tātad eh, sekretariāta izdevumi es par tiem runāju, bet vēl atgriezīsimies pie šiem jautājumiem. Lielas paldies priekšsēdētāji un es atvainojos, bet man ir jāskrien. Paldies, Deprē, kungs. Es saprotu, ka jums ir noteikti pienākumi, un jebkurā gadījumā mums ir jāpātrina mūsu darba temps. Un nu, varbūt divas minūtes katram runātājam, tas būtu maksimālais, ko mēs varētu piešķirt. Tarāna kungs ir nākamais. Thank you, I would definitely do it two minutes. Paldies, var iekļauties, protams, divās minūtēs. Paldies, Vēle kungs, par šo izklāstu attiecībā uz parlamentu budžetu. Man ir divi jautājumi, viens ieteikums jautājumu formā. Pirmkārt, ar ko tieši sekretariātā varētu sadarboties, lai nodrošinātu atklātā koda programmatūru. Citādi mēs tikai finansējam Bill Gatesu, kurš, protams, ir ļoti jauks cilvēks un daudz palīdz Āfrikai, bet eh, vai ir kāds cilvēks, ar kuru es varētu sastrādāties šādā jautājumā? Es vēlētos noskaidrot. Otrs par procedurālo jautājumu Vai var pateikt pilnīgi skaidri? Prezidijs lems par provizorisko summu un vai ir kāda iespēja, ka budžeta komiteja var to mainīt? Vai arī ir tā, ka prezidijs pieņems galīgo lēmumu un vēl par valodām? Paldies, ja šodien nav klāta Igaunijas e, tulku, tādēļ es varu došu savu priešlikumu paust. Manuprāt, mums būtu jāmaina līgums un parlamentā ir visas oficiālās valodas, bet piecas darba valodas - franču, angļu, vācu, polī, poļu valoda un spāņu, kā nākamā ASV e oficiālā valoda. Un ja kādā vēlēšana apgabalā cilvēki ir gan muļķīgi, lai ievēlētu deputātu, kurš nesaprot nevienu no šīm piecām valodām, nu, tad mēs varam iegādāties viņam asistentu, kurš var tulkot. Un tādējādi mēs iestaupītu ārkārtīgi daudz naudas. Nu, lūk, tas arī ir mans divas minūtes. Paldies. Madame Olmejer. Holmeira kundze. Liels paldies, priekšsēdētāji. Vispirms man ir jāteic, ka es ļoti uh, augsti vērtēju idejas par situācijas uzlabošanu pie ieejām. Šobrīd situācija ir neapmierinoša, jo šīs uh, virpuļu durvis neatbilst nedz uh, tehniskajiem standartiem, nedz citiem. Nu, es redzu, ka šobrīd m, bez 15.9. visi šie asistenti stāv milzīgā rindā, lai vispār iekļūtu ēkā. Un šīs durvis tika droši vien uzstādītas, kad neviens nerēķinājās ar apmeklētāju plūsmu, un šobrīd gan no drošības viedokļa, gan no tehnikas viedokļa to vajadzētu mainīt un uzlabot. Un šajā saistībā es gribēju uzdot jautājumu, vai mēs raugāmies arī uz citiem parlamentiem, kur ir modernākas iekārtas. Daudzās parlamenta pilsētās ir ļoti modernas sistēmas, protams, ir arī novecojušas, bet ir arī modernas, kas parāda. No vienas puses, ka mēs esam caurskatāmi un gaiši, bet no otras puses, ja ir pilnībā droša, lai tur nelaustos iekšā cilvēki, kuri nav tiesīgi iekļūt ēkā, nedz arī būtu apdraudējums, ja tiešām notiktu kāds uzbrukums, jā. Un šādu uzbrukumu droši vien nevarēs apturēt tikai uz ielas, arī ēkā ir jābūt zināmām drošības iespējām, jo, jo aktīvāka pēdiņās iestāde, jo lielākas šādas iespējas ir. Uh, Runājot par PHS ēkas pārplānošanu, es domāju, ka vajadzētu ņemt vērā to, ka šobrīd pastāv modernas ūdens pārvaldības sistēmas. Un šeit mēs uh, tonnām pārvietojam dzermo ūdeni, pudelēs pa gaitaņiem, un es domāju, ka tas vienkārši neatbilst modernajai situācijai, kur mēs nosakām paši savās direktīvās un regulās. Pastāv ļoti modernas ūdens pārvaldības sistēmas, un ja mēs pārbūvējam ēku, tad ir jāraugās, lai pirmkārt netiktu sagrauti cauruļvadi, un otrkārt, lai mm, netiktu papildus tērēti resursi, jo ūdens uh, taču tiek izmantots uh, pilnīgi visur katrā birojā. Tālāk par restorāniem, mm, par to, ka mums būs vairāk nekā viens piegādātājs, to es vērtēju pozitīvi. Bet es gribēju teikt, ka PHS ēkas augšā restorānā tur pat nav nec dzēsēšanas sistēma, nec tur var kaut ko sagatavot. Domāju, ka tas nav atbilstoši tādas ēkas statusam, kuram būtu jāapkādā vairāk nekā 10 tūkstoši cilvēku. Sī, monsieur Valī. Paldies, Valī, kungs. Grazie, prezidente, farò velocissimo, perché vedo che i tempi sono. Paldies, priekšētāji var izteikties ļoti īsi, redzu, ka laika vairs nav palicis daudz. Par 3% budžeta palielinājumu, es uzskatu, ka tas ir pārāk daudz, it īpaši ņemot vērā, ka ir stagnācija un pat deflācija. Daudzas dalībvalstis ir samazinājušas algas un pensijas un citus maksājumus. Es uzskatu, ka parlamentam tas būtu jāņem vērā. Š laikos, kad dalībvalsts saskarās ar tik lielām grūtībām, budžetu nevajadzētu grozīt. Tālāk par vēlēšanu kampaņas izdevumiem. Es īsti nesapratu šo jūsu uzrunas daļu, varbūt var par to paskaidrot sīkāk. Tāpat ir eh, baumas, ka Dažas grupas vēlas, lai tiktu palielinātas piemaksas par darbiniekiem. Es saprotu, ka viņiem ir ārkārtīgi daudz darba un atbildības, bet es, kā jau teicu iepriekš, neuzskatu, ka ir īstais brīdis šādus soli spērt. Institūcijām būtu jāparāda, ka arī tās nešķērdējas liek ar naudu par šīm piemaksām, par darbiniekiem. Es nezinu, cik liela tur ir caurskatāmība, vai tur tiek nodrošināti rēķini un tam līdzīgi par eh, ceļojumu izmaksām, vai, vai ir kas iespējams, lai panāktu vienošanos ar eh, aviolīnijām. Bieži vien mēs redzam, ka izdevumi ir ārkārtīgi augsti. Mani asistenti, kad viņi rezervē man ceļojumu biļetes, es redzu, ka šīs cenas ir milzīgas. Uh, varbūt ir jādara kaut kas, lai samazinātu šīs izmaksas. Bieži vien es lidoju ekonomiskajā klasē, un es zinu, ka citi kolēģi arī tāpat rīkojas. Kas attiecas uz drošību un Strasbūru, es zinu, ka to nodrošina Francijas iestādes un Beļģijā, attiecīgi šeit vietējās iestādes. Uh, bet eh, Beļģijā tomēr situācija ir nedaudz atšķirīga. Es uzskatu, ka Beļģijai būtu arī jāpalīdz sekt šīs izmaksas, ņemot vērā, cik daudz Beļģijas tautsainiecīgi iegūst no tā, ka Eiropas institūcijas atrodas Briselē. Tālāk runājot par gaisa kondicionēšanu, uh, to varbūt tā šķiet vienmēr ir ieslēgta, varbūt tur varētu padomāt efektīvāk sistēmu par ūdeni. Nu, iespējams, ka šeit mēs varētu izmantot mazāk plasmasas par Eiropas vēstures namu cik tur būs gada izmaksas un kāda ir pievienotā vērtība. Paldies! Liels paldies! Es eh, gribēju pateikties it īpaši ģenerālsekretariātam par viņa skaidrojumu. Protams, mums ir nepieciešama liela elastība, jo ir deputāti, kas ļoti daudz strādā, kas aktīvi iesaistās un kas mūsu lēmums uztver ļoti nopietni. Un, protams, ir arī pilnīgi pretēji cilvēki, tāpēc deputātu prasības šeit ir ārkārtīgi dažādas. Daži strādā ļoti daudz, daži strādā minimāli, un, protams, tāpēc viņu prasības un intereses ir atšķirīgas. Varbūt eh, sekretariāts eh, varētu domāt, ka deputāts pats varētu domāt, cik viņam ir nepieciešams darbinieku un kā paveikt vislabāk savu darbu, un ja kāds mazāk strādā un mazāk nodarbina asistents, parlaments varētu daudz naudas ietaipīt un izmanto asistents efektīvāk. Bet, uh, es domāju, ka šis elastīgais uh, koncepts ir ārkārtīgi nepieciešams un jānosaka augstākā robeža, līdz uh, kādai ir iespējams nodarbināt uh, noteiktu skaitu augsti kvalificētu darbinieku, varbūt kāds nodarbina bijušo ārlietu ministru vai finanšu ministru, un tāpēc ir ļoti labi pieejama zinām elastība. Es domāju, ka protams, ir izšķiroši svarīgi turpināt eh, strādāt ar drošības jautājumiem. Mēs eh, zinām, ka mums visiem ir mm, jauna veida iekārts, mēs ar visām ar tām esam ļoti viegli identificējami, un es atceros, ka Austrālijas parlamentā ir tā, ka eh, cilvēks ieiet pa durvīm, un uh, drošībnieki uzreiz redz uh, ekrānā šī cilvēka fotogrāfiju, kurš ienāk. Uh, Tas ir ārkārtīgi vienkārši, un tas pats varētu būt attiecināms arī uz visiem lobbyiem, uz visiem apmeklētājiem, visi būs identificējami un viss būs ārkārtīgi vienkārši. Es domāju, ka arī ceļojumu izmaksu norēķinos ir iespējams situāciju vienkāršot. Pirms dažām dienām es atkal saņēmu atgādinājumu par mm, to, ka kaut kas nav kārtībā ar ceļojumu dokumentiem šeit uz parlamentu atklāšanu pagājušajā gadā. Nu, kaut kas tur nav kārtībā, tas viss ir jādara efektīvāk, ātrāk, nevar būt tā, ka tas uh, prasa vairāk nekā gādu. Varbūt tāpēc arī revīzija jāveic uh, tuvāk vadoties pēc termiņiem. Un mm, domāju, ka uh, deputātiem, kad viņi dodas uh, kur citur, uz citām valstīm, ir jādomā, kā, kā no viņiem kaut ko mācīties, lai viņi vismaz vienu var paņemt cilvēku līdzi. Liels paldies, uh, Gadieza Valskundze. Gracias, presidente. Solo dos per... Paldies, priekšētāji. Pāris jautājumu no manas puses. Ģenerālsekretārs runāja to, ka varētu izveidot nelielas uh, nodaļas vai dienestus, lai strādātu ar deleģētajiem aktiem, runāja par dokumentu pakalpojumiem un labākiem pakalpojumiem deputātiem. Nu, tas nozīmē papildus personālu, cik daudz un vai tas uh, sadaras ar to, ka ir jāsamazina darbinieku skaits tāpat kā citām institūcijām. Tāpat arī uh, bērndārs darbiniekiem, kur ir ļoti garas rindas, vai arī šeit ir domās kaut ko darīt? Pēdējais ir Gajēra kungs. Maskans kurds. Eh, Pavisam īsi. 3% man šķiet kā liels eh, gabals. Eh, visi, mm, kas šeit ilgāku laiku ir pavadījuši, zina, ka Beļģijā uh, visas izmaksas ir indeksētas, regulāri pieauga elektrības cenas, un cik liels tad ir šis indeks, ar kuru jūs 2016. gadā rēķināties, no tā izrietēs arī neto palielinājums. Tālākais um, komentārs par to, ko teica Pauls Rībiks. Ja ir deputāti, kuriem Briselē nav neviena asistenta, bet 40 asistenti ir mājās, Un tad es te drīzāk domāju par nelegālu partijas finansējumu. Ir grūti iedomāties, ka ir cilvēki, kas šeit visu var izdarīt vienu paši, bet uh, mājās viņiem ir nepieciešami 40 cilvēki. Nu, tad lai viņi paskaidro saviem vēlētājiem to, ko viņi šeit dara. Tāpēc es domāju, ka būtu nepieciešams uzlikt par pienākumu deputātiem pieņemt šeit darbā asistentu, un ja viņi to nedara, tad attiecīga daļa no asistentiem atvēlētajiem izdevumiem ir jāsamazina. Paldies! Sīveši Gajēra. Jūs, ka... Jā, Gajēra kungs, ģenerāla sekretariātam tika uzdots eh, vairāk, jautāj, vairāk jautājums, atskanēja arī komentāri, varbūt jūs eh, tā īsumā varat to pakomentēt. Mēģināšu darīt visu, ko varu, bet ņemot vērā to, ka jautājumu bija ārkārtīgi daudz, nu, tas nemaz nav tik vienkārši. Vispirms par Maņkas kunga jautājumiem par INLO revīzijas rezultātiem, par ko mēs reiz runājām. Rezultāts bija tāds, ka mums ir jādara daudz vairāk uzturēšanas jomā, un tas, paldies Dievam, ir arī īstenots, jo tad, ja tas nebūtu izdarīts, mēs nebūtu atklājuši, ka Briseles hemicikls eh, ir briesmās, ka tas var sabrukt, un iespējams, ka sakas būtu katastrofālas. Domāju, ka pēdējo piecu gadu laikā mums ir izdevies pāriet no situācijas, ka ir eh, vajadzīgas eh, jaunas sēkas, kuras nav jāuztur, eh, līdz, ka esam nonākuši līdz situācijai, kur domājam par jaunām ēkām un par uzturēšanu. Un runājot par izmaksām, liels paldies, ka mums ir lieli un ļoti lieli ēku projekti, un es gribu teikt, ka visi iekļaujas uh, rāmjos. Konrāda Adenauer rāka Luksemburgā. Gribēju teikt, ka starptautiskā un nacionālā līmenī ļoti reti ir situācija, ka plānotās, plānotais izmaksu ietvars tiek ievērots, un tāpēc es ļoti priecājos, ka ir profesionāla vadība šādiem projektiem. Jūs jautājat arī par ietaupījumiem. Uh, Pēdējo gadu laikā mēs pilnīgi apzināti teicām, ka mūsu stratēģija ir uh, ietaupīt un inovēt. Mēs vēlamies darīt jaunas lietas, lai mēs uh, nepaliekam kaut kādā antīkā attīstības pakāpē, bet mēs saprotam, ka tas ir jāfinansē no ietaupījumiem pārbaudam vecās lietas, lai varam darīt kaut ko jaunu. Mums ir vairākas pozitīvās prioritātes, vairākas negatīvās, un pagājušajā gadā, kur pieaugums bija ļoti neliels, mums radās jaunas iespējas, kur iepriekš nebija bijušas, un to vajadzētu turpināt. Es gribēju ļoti pateikties um, par to, ka budžeta komiteja vienmēr ir atbalstījusi to, ka mēs esam pirkuši ēkas un uh, Uh, tam vienmēr esam izmantojuši gada atlikumus, lai uh, samaksātu avansā un izvairītos no nevajadzīgiem procentu maksājumiem. Teiksim, ja mēs iepriekš varam samaksāt pirms laika 15 uh, miljonus, tad uh, tas mums uh, vēlāk var palīdzēt ietaupīt 16 miljonus procentos, un es vēlētos, lai arī attiecībā uz uh, citām ārkām mēs varētu pie šī principa turēties, jo ilgtermiņā tas mūs atslogos. Tālāk par deputātu izmaksām precīzi neko pateikt nevar, bet jūs zināt, ka ir izmantojums ļoti atšķirīgs. Daudzi masveidā, par jautājumiem daži masveidā tos uzdot, un daļu maksā komisija, daļu mēs. Tālāk par grozījumu tulkošanu iepriekšējā budžeta komitejā mēs vienojāmies, ka grozījumus eh, komitejās. Mēs eh, tulkosim tikai tajās valodās, kurās komiteja arī strādā, jo daudz no tiem gal galā nemaz nenotā, nenonāk plenārsesijā. Te jau mēs ietaupam eh, diezgan daudz naudas un tāpēc pašlaik mēs tulkojam tikai tos um, grozījumus, kas ir jātulko. Un vadīties pēc šādas pieejas ir ārkārtīgi būtiski. Mēs redzējām, ka uh, plenārsesiju protokolā, kas agrāk uh, standarta veidā automātiski tika tulkots uh, visās valodās. Mēs uh, pašlaik ietaupam gadā gandrīz 10 miljonus eiro un nevienam deputātam to nepietrūkst. Vismaz man šāda informācija nav kļūsi zinām. Komiteju protokoli vairs netiks automātiski drukāti, bet būs pieejami elektroniski. Arī tas ir noteikums, kas uh, būs spēkā šajā parlamentā it visur, un desmit pēdējo gadu laikā mēs esam samazinājuši papīra patēriņu par 15%, eh, bet es domāju, ka ar jaunajiem noteikumiem mēs ietaupīsim vēl 10%. Tālāk eh, kāds runātājs teica, ka ir nepieciešams uh, ka piekrīt uh, drošības uh, problēmu risinājumiem, bet ka ir jāuzlabo situācija ar kiberdrošību. Bet tas arī nav vienkārši, ja mēs vēlamies, lai visur būtu pieejama mobilā komunikācija un turklāt vēl ar visiem iespējamiem standartiem, visām iespējamām ierīcēm. Tas viss ir ārkārtīgi rūpīgi jāaizsver, bet ir tiešām svarīgi, ka mēs šeit labojamies un veicam papildus ieguldījumus. Liels paldies arī par to, ka atbalstījāt mūsu uh, ierosinājumā, ka komitejām ir nepieciešama lielāka kontrolas iespēja, labākie darba apstākļi. Mm, deputātiem redzam, ka 300 deputātiem ir nepieciešami papildus moduļi un modernāks aprīkojums, jo mm, esošais mēbels, uh, kas tiek lietots 20 gadu, ir praktiski nolietotas. Es vēl īsumā pieminēju arī noteikums, kas attiec uz vietējiem asistentiem. Nu, tā arī ir joma, kur vēl rūpīgi jāpēta skaitļi, dati, fakti. Šobrīd mēs esam ļoti elastīgi, varbūt pat pārāk elastīgi. Un es domāju, ka to papētīt detaļās varētu būt ļoti vērtīgi. Taranda kungs pieminēja atvērtā koda programmatūru. Lielā mērā mēs uh, atvērtā koda programmatūru jau izmantojam, un kontaktpartneris šeit ir ģenerāla direktors informātikas departamentā Vielas kungs. Viņš uh, te regulāri ir, un viņš vienmēr ir jūsu rīcībā par budžeta procedūrām. Uh, Protams, prezidijs vispirms lem par vadlīnijām, tālāk sagatavo teksta projektu, manuprāt, tas būs gatavs 9. martā, tad mēs runājam ar budžeta komiteju un iepriekšējos gados vienmēr mēs esam to darījuši, lai nodrošinātu to, ka mēs kopīgi nonākam pie vienošanās, pie rezultātu un tad to atgādina gan budžeta komiteja, gan prezidijs un abām pusēm ir pieņemams izdevuma plāns saskaņā ar kuru tiek finansēti galvenie projekti. Par līgumu grozīšanu un valodu režiju mainīšanu neko nevar pateikt. Mēs strādājam uz uh, tiem līgu, uz to līgumu pamata, kas mums ir, bet uh, mēs uh, vienmēr mēģinam nodrošināt uh, vislabāko resursu izmantojumu, lai nodrošinātu multilingvālismu. Holmēras kundze pieminēja virpuļdurvi nomaiņu. Tās tiks nomainīts tuvāko mēnešu laikā, tas vairs neatbilst tehnikas standartiem, un tur mēs arī negaidīsim 2016. gadu. Ieejas um, durvis uh, tuvāko mēnešu laikā uh, tiks nomainītas, um, publiskais iepirkums tur jau ir noticis. Uh, un mēs vadīsimies pēc tāda tehnikas standarta, kas uh, ir redzams Eiropas ārējās darbības dienestā, jo tā ir pēdējā institūcija, kas šādus darbus ir veikusi, protams, ņemot vērā arī zināmas drošības prasības, pēc kurām mēs vadīsimies, lai. Un jāteic, ka domāju, ka mums te būs labs progress. Ir jāuzdod arī jautājums, kurš uh, dodas iekšā pa kuru ieeju, vai visi pa visām ieejām, vai katrs pa kādu specifisku, bet arī tas ir sarežģīts jautājums šajā ēkā par PHS ēkas renovēšanu un modernu ūdens pārvaldības sistēmu plašākām virtuvēm. Jā, bet būs jau jādomā arī, vai Po Andrīs Pāk ēka tiks uh, rekonstruēta tādā veidā, kāda tā ir šobrīd, vai arī tiks domāts par jaunām uh, funkcio, jaunu funkcionalitāti, kuras mums šobrīd pietrūkst, piemēram, attiecībā uz komiteju zālēm vai zāļu konfigurāciju, trialoga sanāksmēm, kur mums šobrīd nav saprātīga piedāvājuma. Valīkungs pieminēja 3%. Mums ir zināms izmaksu pieaugums personāla jomā, uz ko tas ir pamatots. Mums taču ir šī ešelona sistēma karjeras uh, pakāpju piešķiršanai. Un, uh, līgumi, kas mums ir Briselē un Luksemburgā, ļoti bieži ir indeksēti, un arī te mums tas ir jāņem vērā. Izdevumi par vēlēšanām 2016. gadā nav plānoti, kā jau es to iepriekš norādīju. Un tāpēc eh, šeit eh, ir iespējams veikt citas investīcijas. Par sekretariāta piemaksām es jau teicu, ka tas ir politisks lēmums, bet uh, deputātu konsultācijas iespējas izmantojot dažādas avotas ir ārkārtīgi būtiskas, jo strādājot ar augsti specializētu likumdošanu, mēs nedrīkstam kļūt atkarīgi vai vēl vairāk atkarīgi no lobbyiem. Padomēji, Nu, šādas iespējas ir, bet uh, padome mm, nav interesēta mums to darīt pieejam, tāpēc mums uh, šķiet parlamentu šeit vajadzētu stiprināt. Par drošību Bēļģijā, jā, tā ir arī Bēļģijas valsts atbildība, bet manuprāt, viņi aizvien lielākā mērā to atzīst un tam piekrīt. Vismaz pēdējo nedēļu laikā mēs esam redzējuši skaidrus signālus šajā virzienā. Uh, jautājums par Eiropas vēsturisnām. Te ir vienošanās ar budžeta komiteju, kas datēta ar 2012. gadu. Tur tiek runāts gan par investīciju izmaksām, gan uzturēšanas izmaksām. Tās tika noteiktas 12,5 miljonu apmērā, pie tā mēs arī pieturēsimies, bet šeit ir svarīgi saprast, ka šobrīd apmeklētāju pieplū, pieplūdums parlamentārijumu izstādē ir tik liels, ka uh, ar to ir jārēķinās. Mums bija 1,5 miljoni apmeklētāju, un tas ir tik liels skaits. Un uh, tas ir arī, diemžēl, žēl, ka, piemēram, skolēnu klases, kas vēl spēlēt lomu spēles, atsevišķos uh, gadījumos mums trīs no pieciem pieprasījumiem vajadzēja norādīt. Tur ir ierobežotas iespējas, un, manuprāt, Eiropas vēstures nams nāk īstajā laikā. Rūbiga kungs pieminēja vairākas uh, lietas augšējās robežas uh, algām. Arī te ir prezidija darba grupas rekomendācijas, kas, manuprāt, ir jau izpildītas, arī apspriestas ar deputātiem, atsevišķiem deputātiem. Uh, Tālāk um, par moderno tehnoloģiju izmantošanu drošības jomā. Jūs arī teicāt, ka jūsuprāt arī ras, asistentiem būtu jābūt iespējai ceļot. Gorisa Balkundze pieminēja jautājumu par deleģētajiem tiesību aktiem. Mēs uh, turēsimies pie tā, ka personāla skaits ir jāsamazina, jo mēs uzņēmāmies saistības katru gadu samazināt uh, par vienu procentu uh, Uh, organogramā redzamā personāla, to darām no 2012. gada un arī ievērojam, bet tas nenozīmē, ka tad, ja ir kaut kādas eh, būtiskas vajadzības, atsevišķos gadījumos nav iespējams izveidot papildus vietas. To mēs eh, darījām pagājušajā gadā, piemēram, informātikas jomā, arī tur veicām internalizāciju. Nu, tas nozīmē, ka šādas iespējas ir un tās ir jāizmanto piesardzīgi, bet mēs labprāt tādas izmantotu arī attiecībā uz eh, deleģēto aktu jomu un drošību. Un tālāk jūs eh, teicāt, ka ir nepieciešams otrs bērnu dārsts, jo gaidīšanas sarakstā ir aptuveni 45 cilvēki, un mēs vēlamies eh, šo bērnu dārzu palielināt par četrām klasēm, lai eh, rindu likvidētu. Vēl tikai jautāts par indeksāciju. No vienas puses tā saistās ar mm, karjeras pakāpēm un algu indeksāciju Un no otras puses ar opatējām izmaksām es, protams, teicu, ka mūsu galvenās izmaksas ir Briselē un Luksemburgā, un tas nozīmē, ka izmaksas um, Eiropas uh, Savienības dienvidos ir bijušas uh, lielākas, tas varbūt šeit tik ļoti nav jūt, jūtams. Un priekšsādātājs man um, lūdza izteikties ļoti kodolīgi un apkopojoši, bet es, man varbūt tas neizdevās, bet es centos, ko dārēju. Nē, nu viss bija absolūti skaidrs. Paldies. Uh, ģenerālsekretāru par šiem skaidrojumiem, un ja man būs kas sakāms, es varbūt tā personīgi pateikšu. Eiropas parlamentam ir jābūt pāraugam val, publiskā finansējuma izmantēšanā. Un tiešām mums ir jābūt pionieriem te un pāraugam. Paldies, nav citu jautājumu. Tas arī ir ļoti labi. Paldies par līdzdalību. Nākamā sanāksme ir paredzēta 16. martā.